Uh, well, good morning, everyone. I think we'll make a start. In... Labrīt visiem, domāju, sāksim darbu. Šajā telpā, kas nebūtu, nav mūsu ierastā telpa. Gribu jūs visus sirsnīgi sveikt mūsu pirmajā IMCO sanāksmē 2014. gadā. Ceru, ka esat pavadījuši ļoti patīkamu atpūtu jaunajā gadā un Ziemassvētkos redzu daudzas kaismīgas seju šeit, kas cilvēki nepacietīgi ķerties klāt pie darba. Un esam gatavi tās strādāt šai sanāksmē. Man jāatvainojas, ka šī telpa nav mūsu ierastā telpa. Man vispār vajadzīgas binoklu pāris, lai es saskastītu, kurš te sēž, kurš ne nezin, kā tas izskatās mūsu uh, skatītājiem internetā, bet, nu, webkameras mums šeit ir un sveic arī tos, kas seko mūsu diskusijām internetā. Tikai pāris oficiāli paziņojumu. Kā jau teicu, varbūt es varētu pieņemt darba kārtību. Es saprotu, ka te nedaudz mainījusies secība pēc balsojuma par um, Mandersa kunga priekšlikumu. Švāba kungs nāks klajā ar savu priekšlikumu grozījumiem tīkla informācijas drošībai, un tad es e, uzstāšos par Eiropas vienoto elektronisko sakaru tirgu. Un pēc brīža aicināšu sniegt jaunāko informāciju par e, jautājumiem, kas tiek skatīti trialogā. Un, ja jūs piekrītat, gribētu te vēl arī sniegt informāciju par e, e-rēķinu sniegšanu publiskā iepirkuma līgumiem. Tātad vispirms mm, par tīru oficiālo pusi pieņemšu, ka darba kārtība tiek apstiprināta. Vēlos arī atgādināt, ka šīs sanāksmes dokumenti ir pieņi, pieejami arī elektroniskā formātā, jo mēs esam vadošā komiteja, kas iestājas par elektronisko formātu, mm, papīra vieda komiteja mēs esam. Ir grozījumi no 27. un 28. novembra sanāksmes, un ja nekāda iebilduma nav, tad tas tiek pieņemts. Tagad es vēlētos pāriet pie trialogu sarunu pārskatīšanas. Barbara Vailer ir, man šķiet, klāt aktā nav. Well, uh, perhaps I'll, uh, uh well, perhaps we'll go in... Nu, tad uh, mm, varbūt sniegšu īsu informāciju Vailers kundzes vārdā par ierīču direktīvu. 19. decembrī norisinājās trialogs. Tagad esam panākuši politisko vienošanos par radio iekārtu direktīvu. Un uh, parlamentu, jo īpaši uztrauca Vailers e, kundzes vadībā. E, šie jautājumi tagad ir atrisināti padomē, es detalizēti par to nestāstīšu, bet te bija runa galvenokārt par direktīvas aptvērumu, par to, vai radio iekārtas ir jāreģistrē vispārīgi vai pa kategorijām, e, tajos gadījos, kad bija liela neatbilstība noteikumiem. Un tad vēl ir jautājums par elektronisko marķēšanu. Mēs gribējām šeit paredzēt uh, nākotnes, uh, nākotnē pieejamās iekārtas tāds kā mobilos eh, tālruņas, piemēram, kur arī būtu daudz uh, tāds kā ierīts funkcijas. Svarīgi ir informēt patērētājus. Un Vēlers kundzes paveiktais darbs ir ļoti veiksmīgs, tas ir uzteicams. Un tad vēl ir divi tēmāti par patērētāju preču drošību un tirgus uzraudzību. Es zinu, ka mūsu referenti bija ciešā kontaktā ar prezidentūru. Tagad došu vārdu Šaldemozes kundzei, lai viņa mums pastāstītu jaunāko informāciju, kāda ir situācija ar šiem diskursiem. Šaldemozes kundze. Paldies, labrīt, laimīgi jaunā gada visiem! Patiesībā īpaši daudz jaunumu stāstām te nav. Mēs vēl ar vienu gaidām padomi, uz padomas atbildi. Taču Grieķijas prezidentūra cenšas panākt eh, sarunu mandātu ar mums. Viņi pie tā strādā. Viņa bija sanāksme vakar, vēl sanāksmes norisinās ar šodien, un viņi mēģinās panākt mandātu nākošu nedēļu koreperu. Tātad vēl viss nav zaudēts, ir iespēja panākt vienošanos, ja viņi iegūs mandātu. Taču no otras puses, kā jau sacīja vēl pirms Ziemassvētkiem. Iespējams, ka nevarēsim piedalīties sarunās, un iespējams, ka būs vienkārši jāturpina parlamentā iestātais iesāktais process, un pirms Ziemassvētkiem ar ēnu referentiem vienojas, ka strādāsim dubultā stratēģijas variantā. Ja mēs sarunas nepanākam, tad mēģināsim panākt ziņojumu nonākšanu plenārsēdē. sēdē. Līdztekus tam mēs strādājam, gatavojoties uh, diskusijām un līdztekus tam arī gatavojam ziņojumu sesijai. Pēc iespējas vēlāk mēs vēlamies to iesniegt uh, sesijā aprīlī vai maijā. Nu, daudz vairāk mēs zināsim nākošnedēļ, tā būs būtībā mūsu pēdējā iespēja. Mēs vēl gaidām un es pati vēl ceru, ka kompromiss tiks panākts. Es zinu, ka darbs ir tā kā ieciklojies, mēģinot panākt kompromisus, īpaši attiecībā uz septīto pāntu slaveno made in ražots kādā valstī. Sniegšu vairāk informāciju par nākošo um, sanāksmi, par kur tad mēs nākošu nedēļu zināsim. Paldies. Lielas paldies, turpin priekšstādātais par šo jaunāko informāciju. Tātad mums būs iespēja to apspriest uh, mūsu sanāksmē 22. un 23. janvārī. Un vēl arī vērst, vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka Grieķijas ministrs Hadzidakis Kungs, konkurences ministrs, jūs zināt, viņš bija mūsu kolēģis šeit parlamentā. 22. janvārī viņš būs mūsu viesis pūkstens trijos, un es zinu, ka viņu personīgi šis temats ļoti interesē. Uh, Tie, kas uh, bija mūsu sanāksmē Grieķijā, zina, ka šis jautājums bija iekļauts mūsu darba kārtībā. Tāpēc jānodrošina, ka viņa apmeklējums būs plaši apmeklēts. Un esmu droši, ka Šaldemovs kundze varēs viņam uzdot jautājumu par panākto progresu sarunās. Tagad mēs pārēsim pie rēķinu izsniegšanas došu vārdu Korina Langenai, lai viņa mums pastāstītu par panāktu progresu šai ziņā. Labrīt, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms vēlos jums novēlēt laimīgu jauno gadu. Pēc imko lēmuma mēs tūlīt pat sākam meklēt datums ar sekretariātu un vakar noturējām pirmo tehnisko sanāksmi un aizvakar to spriedām ar sekretariātu. Šodien būs pirmā ēnu referents sanāksme, 14. janvārī būs vēl viena sanāksme un 15. janvārī būs trialogs un tad vēl citi tehni, citas tehniskās sanāksmes. 21. janvārī būs otrais trialogs un tad panāksim rezultātu. Tagad mēs redzam, ka ir strīdīgi jautājumi, kas parādās. Es domāju, dažādas jautājumas varētu risināt, taču darba grafika jautājums būs vissarežģītākais, jo dalībvalstis vēlas ilgākus īstenošanas termiņus un tiek pieprasīts ievērojams papildu laiks, un es nezinu, kā mēs to visu varēsim saskaņot, taču mēģināsim to skatīt pirmajā ēnu referents sanāksmē. Paldies, priekšstādātāji. Well, thank you very much. Well, I... Paldies. Priekšstādātājs turpina ceru, ka varēsim panākt progresu, jo mēs visu to publiskā iepirkuma pakotni uzlabosim nākošu nedēļu plenāru sesijā. Gaidāms liels progress. Un noslēdzot šo jautājumu, ir 9.40. Eh, eh, Manders kungs būs klāt un eh, runās par mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanas vienkāršošanu un Grieķijas prezidentūru šis jautājums arī interesē. Tad viņš meklēs mandātu, mēģinās panākt mandātu no mūsu komitejas. Tagad pirmais darba kārtības punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir vienotā tirgus pārvaldība 2014. gada Eiropas pusgada ietvaros. Mans priekšsēdētāja vietnieks Koferātī kungs ir referents šajā jautājumā. Zināja, ka gan Pelces kundze ēnu referente būs uh, mazliet aizkavējušies, aicināšu citus izteikties, nezinu, kas par liberāļiem izsakās, Rūles kundze vēl ir klāta, tad es esmu klāta, bet, nu, gana daudz mūs nav, lai mēs te varētu piedalīties debatēs, bet skatīsim kompromisu grozījumus un redzēsim tad kāds uh, progress panākums. Dod vārdu jums, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, prezidentkungs. Vēlos visiem kolēģiem novēlēt laimīgu jauno gadu. visiem, arī tiem, kur nav klātsoši. Tikā panākti pirmie 11 kompromisi visam nesen. Un es arī jums ātri nosūtīšu citus risinājumus par tematiem, kur joprojām ir atvērti. Un 11. kompromisi, kurus es jums eh, nosūtīju, eh, protams, ka jums eh, nebija pietiekami daudz laika, lai ar tiem iepazīties. Jo vienkārši, nepietur, jo vienkārši pietrūka laika, un tā nav jūsu vaina. Šie 11 kompromisi attiecās pirmkārt uz attiecībām starp iekšējo tirgu attiecībām, kas valda iekšējā tirgu, es nedomāju, ka tur vajadzētu būt īpašām problēmām. 1, 2, 3 5, 11 eh, kompromisi attiecās eh, tieši uz eh, šo problēmu loku. Tomēr jūsu grozījumi varēja tikt uh, apkopota bez īpašām problēmām. Tomēr jums man ir uh, jās, jāsaka, vai tas tā ir. Esmu gatavs uzklāstīt jūsu viedokļus. Un ceturtais kompromiss attiecās uz uh, vienoto enerģētikas tirgu. Mēs uh, kā tas tika mums lūgts, arī, piemēram, no uh, kolēģa Pakis puses, uh, ir uh, tad liks uzsvers uz neaizsargātajiem patērētājiem. Un tad ir arī atsauce uz nepieciešamību garantēt adekvātu pieeju visiem patērētājiem. Un sastais kompromiss Eh, uz kuru man pievērsa uzmanību Skasimēr Kakis kungs, eh, tie, tas attiecās uz uh, apstākļiem, uh, kādos MVU var piekļūt uh, papildus finansējumam, un sadītais komponents savukārt ir objektīvā ziņā vissarežģītākais. Tāpēc katrs attiecās uz darbinieku mobilitāti, un šie iesniegtie grozījumi bija diezgan atšķirīgi viens no otra un dažkārt arī tie bija tiešām ļoti eh, tālu stāvoši viens no otra. Un, manuprāt, eh, šeit tik tiešām ir eh, ļoti jūtīga tēma, ļoti būtiska tēma šīs diskusijas ietvaros. Un formulējums, kur es jums nosūtīju, tajā ir ņemti vērā viedokļi, kuri tika pausti tieši grozījumos. Vai arī diskusijās, kādas ir iznājās iepriekšējās sesijas gaitā. Šajā gadījumā ir runa par to, ka ir jāatrod līdzsvaru punkts starp eh, aprits brīvību un iespēju, eh, ka eh, tā tiek realizētas labākajā iespējamā veidā, garantējot tiesības un materiālos apstākļus cilvēkiem, kuri pārvietojas starp mūsu valstīm. Pirmkārt, tie cilvēki, kuri strādā. Attiecībā uz pārkāpumiem. Tātad 9. un 10. kompromiss Esmu ņēmis eh, vērā pilnībā uh, Harbor kunga uh, un Švaba kunga uh, novērojums. Un tur paliek atvērts vēl trīs uh, tēmas, attiecībā uz kurām es vēl strādāju. Un es jums uh, nosūtīšu savu uh, kompromisu priekšsakumu. Pirmais saistās ar desmito punktu, tātad saistās ar industriālo politiku. Uh, Es domāju, ka atsauce uz eh, industriālo politiku ir būtiska. Arī diskusijās iepriekšējā reizē gan Peča kungs, gan Harbor kungs atsaucās uz eh, iejaukšanās eh, sektora ierobežojamību. Tātad, lai mums nebūtu konflikti ar citām komitejām šajā ziņā šie ir tiešām saprotami e, viedokļi un racionāli viedokļi. Nu, es e, e, jums pēc iespējas ātrāk centīšos uzrakstīt tekstu un jums to nosūtīt, kurā būtu adekvāti ņemti vērā šie apstākļi. Un, protams, arī nevēlos atteikties no punkta par industriālo politiku, kas, manuprāt, ir būtisks elements, lai panāktu šī dokumenta vienotību. Tad joprojām 18. punkts ir atvērts. Tajā tiek eh, ir eh, runa eh, par nepieciešamību pēc ātras apstiprināšanas vairākiem tiesību aktiem. Tātad par tiesību aktiem, kuriem ir ātri jāapstiprina. Arī tas ir tāds arguments, kuru mēs varam pārskatīt bez īpašām problēmām. Un ir arī 20. punkts. Tas eh, saistās ar atlikušajām mm, priekšlikumiem, kuri ir iekļauti vienotā tirgus pakotnē. Un šeit šī tēma ļoti līdzinās iepriekšējai. Tātad likumdošanas eh, projektiem runa ir par to, ka ir jānosaka, kādas ir prioritātes. Un tās ir jānosaka tādā veidā, ka ka pārvaldība jebkurā gadījumā ir tēma, temats, eh, kurā ir visbūtiskākā nozīme eh, šajā ziņojumā, par kuru mēs diskutējām, tomēr, eh, kā vienmēr, instruments pārvaldība, tas ir jāvirza uz to, lai tiktu risināts vairākas no prioritātēm. Un tāpēc, manuprāt, ir nu, nepieciešams šis punkts par industriālo politiku attiecībā uz uh, Eh, prioritātēm, eh, kas ir vienotā tirgus eh, aktā iekļauts attiecībā uz to, kādi ir argumenti, kas visātrāk ir jārisina. Un tas ir arī viss tātad no 11 priekšējiem, kurus esmu uh, nosūtījis. Pavisam drīz nosūtīšu vēl citus vairākus priekšlikumus. Vēlos uh, jums pateikties par uh, veiksmīgo sadarbību. Man liekas, uh, ka Eh, būtiskākā eh, problēmu daļa, kādu esam risinājuši šajā eh, ziņojumā, ir apkopojuma. Un uh, tas ir tāds pēdējais darbiņš, kas ir jāizdara, bet es domāju, ka mēs esam pavisam tuvu tam, lai rastu risinājumu un lai ņemtu vērā visus jūtīgos viedokļus un šīs komitejas nostāju. Esmu jūsu rīcībā. lai jums eh, sniegtu eh, vēl detalizētāku informāciju, ja tas jums ir nepieciešams. Es domāju, ka mēs varam eh, izmantot šīs dienas, kas ir līdz balsojumam, arī bilaterālā veidā, lai rastu risinājumus, kas jums ir mm, atbilstošāki, piemērotāki, lai šādam risinājumam dotu stiprāku pamatu. Un arī, protams, ir eh, jāņem vērā kompromisi, definējot tās tēmas, kas joprojām ir atvērtas, un tādas joprojām ir. Jebkurā gadījumā, paldies! Good, well, thank you very much indeed. Paldies! Eh, paldies par jūsu ievērojumu darbu pie šiem eh, kompromisiem. Tas bija ārkārtīgi uh, noderīgi, un tas ir viss virzījis uh, dosjē uz priekšu. Tagad es uh, lūkšu Hacimēru Kakis kungu izteikties. lai viņš eh, sāktu atbildes no ēnu referentu puses. Eh, paldies, eh, priekšsēkungs. Pirmkārt, vēlos pateikties Koferatī kungam par viņa kompromisa grozījumiem. Es domāju, ka referents kopumā attiecībā uz pie šī darba par vienoto pārvaldību, te ir būtiski novērtēt vienotā tirgus ietekmi uz izaugsmu Eiropā, kā arī nosakot uh, nevienlīdzības eh, starp eh, dalībvalstīm. Es vēlētos uzsvērt eh, to, ka jebkāda darba vietas izaugsmas uzraudzība ir jāņem vērā arī jaunatnes nodarbinātība, un šis punkts ir nedaudz iztrūkts. Es piekrītu tam, ka ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvas, kuras iet papildus vietējām iniciatīvām, kas arī veicina sociālo uzņēmē darbību. Uh, jāņem eh, vērā arī tas, ka bankām vajadzētu eh, eh, tad MVU piešķirt zemākas procentu likmes. Un es arī vēlētos pateikties par to, ka vairāk grozījumi ir tiešām ņemti vērā, ja sevišķi grozījumi par attīstības bankām. Esmu arī strādājis pie desmitā kompromisa grozījuma par efektīvāku pārkāpuma procedūrām, par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem eh, par noteikumiem vienotā tirgu. Tas ir būtiski. Eh, tomēr man ir jāsaka, ka es eh, kompromisu grozījumos neredzētu to, ka šis jautājums par jaunatnes norbinātību būtu precīzi ņemts vērā. Mans 52. grozījums to ierosina, un es domāju, ka tas varētu būt kā papildinājums astotajam kompromisa grozījumam. Mēs te varam būt ļoti radoši Un tas arī būtu mans ierosinājums. To uh, uh likt kā papildinājumu šim kompromisam. Paldies. Uh, Rūls uh, Kons, lūdzu. Arī es vēlētos pateikties referentam par kompromisa priekšlikumu, tomēr es vēlētos arī teikt, ka es tos neesmu detalizēti izpētījusi. Un es drīzāk vēlētos koncentrēties uz eh, mobilitāti un brīvo eh, apriti, eh, jo šeit tad pasāv direktīva par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas ir reāls labs kompromiss un kas varētu arī tikt izmantota, lai šeit panātu kompromisu. Paldies! Es, kamēr gaidām citus kolēģus, Ļausim izteikties eh, Švābes eh, kungam. Vēlos arī pateikties Kofratī eh, kungam, jo, manuprāt, šie kompromisa grozījumi ievērojami pastiprina šo ziņojumu. Un vajadzētu arī vairāk koncentrēties uz jautājumiem, kas ir būtiski šiem, šai komitejai, un esmu priecīgs, ka šie priekšlikumi ir ņemti vērā. Un kopumā es domāju, ka vairums no šiem kompromisiem ir atbalstāmi. Un eh, kamēr tiek eh, ierosināti eh, vairāki priešakumi, man ir dažas lietas, ko vēlos teikt attiecībā uz enerģētiku un enerģētikas infrastruktūru. Manuprāt, mums vienmēr šeit vajadzētu būt uzmanīgiem, izvirzot idejas jauniem priekšlikumiem, kas ir diezgan brīvi interpretējami un ar kuriem nav skaidrs, kā tiek īsti galā. Ja mēs vēlamies runāt par to, ka ir jāaizsargā neaizsargātie eh, patērētāji. Eh, šeit ir ārkārtīgi sarežģīts eh, noteikumu kopums. Un es nedomāju, ka šajā ziņā Eiropas iejaukšanās būtu efektīva. Jo sevišķi attiecībā uz uh, regulējumu, kas ir minēts manos uh, grozījumos, uh, tur ir ļoti interesanta ideja par specifiskiem nosīmēm, uh, kas ir paredzēti, lai uh, Eh, pārvarēto atšķirības dalībvalstu starpā eh, eh, cenās elektrokomunikācijās. Es īsti nezinu, kas ir šie īpašie pasākumi. Un es domāju, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz to, kas šobrīd ir mūsu rīcībā. Tas ir uz to, ka vajadzētu stiprināt konkurēt spēju šobrīd, jo pastāv uh, patiesa ietvers, lai veicinātu konkurētspēju telekomunikācijās. Un mēs zinām, ka vēsturiskā ziņā Eh, komunikāciju eh, cenas eh, ir samazinājušas patērētāju cenas, un tas ir tiešām būtisks aspekts. Un es domāju, ka priekšlikumi, kā piemēram Rūlas kungs minētā profesionālās kvalifikācijas atzīšana, ir arī saistīta ar Hatzmarkaks kunga punktiem par jaunatnes nodarbinātību. Manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgi, ka šie abi aspekti tiktu apvienoti. Un tad uh, es vēlētos eh, arī teikt, eh, ka mums ir vienošanās, ka man 61. grozījums, uh, kurš bija diezgan garš grozījums uh, par to, ka ir jāizmanto analītiskie instrumenti, lai nu, izvērītu vienotā uh, tirgus integrāciju. Tad mēs ierosinājām grozījumu, uh, kuru referenti arī uh, pieņēma. Tad 41. grozījums. Un es ceru, ka arī citi kolēģi to uh, pieņems. Tas ir diezgan vienkāršs uh, grozījums, un tas palīdzēs arī formulējumā. Un es domāju, ka Mums vajadzētu gal galā nonākt eh, pie ļoti eh, visatvaroša eh, ziņojuma, kur šo problēmu tiešām risinās. Švābas, švābas kungam teiktos vārds un tad Gepērs kundzei. Paldies, priekšsēkungs. Atvainojos, ka nedaudz nokavējos. Tomēr es vēlētos visiem kolēģiem tātad eh, vēlēt laimīgu jauno gadu. Es domāju, ka eh, Kooperatīva kunga eh, mm, iesniegtie ziņojums ir ļoti veiksmīgs un arī grozījumi iet pareizajā virzienā. Un šis te, ziņojums, kurus mēs saņēmām īpašajā gadā, attiecībā uz mūsu parlamentārās komitejas kompetenci, bāzējas tieši uz tātad, vispārējiem priekšlikumiem eh, no eh, komitejas puses, tomēr eh, tur nav kādi jauni aspekti, ko vajadzētu pievienot. Daļai no mūsu parlamentārās komitejas patērētāju aspekts ir tiešām svēts aspekts, un tas ir atrodams arī šeit. Es nedomāju, ka uh, To pilnīgi noteikti vajadzētu iekļaut arī Eiropas eh, eh, pusgadā, bet eh, man, man, man tā nav problēma. Un otrā no lieta, es arī vēlētos, ko ierosināt saistībā ar asoto kompromisa grozījumu. Tur, tiek, tad, tur ir runa par 38. kooperatīvu grozījumu. Šeit ir runa tikai par direktīvu. vajadzētu teikt tieši this directive. Te ir eh, vairāk runa par formālu eh, atšķirību, ne par saturisku atšķirību, un varbūt mēs varētu izmantot eh, vārdu transpose, nevis implement. Tie ir tādi reizināli apsvērumi no manas puses. Jebkurā gadījumā esmu ļoti lepns par šiem grozījuma, kompromisu grozījumiem un arī ēnu referente kura diemžēl nav šeit, ir tāpēc, ka atrodas ekonomikas komitejas sanāksmē. Un vēl viens novērojums attiecībā uz piekto kompromisu grozījumu par MVU, kas man ir ļoti tūs jautājums, tieši MVU. Un šeit kompromiss nav man īsi skaidrs. Otrajā daļā šajā grozījumā ir teikts, ka ir jāatbalsta mērķis attīstīt obligācijas un akcijas mazajiem vidējiem uzņēmējiem, es nezinu, vai mēs šeit eh, tiešām neejam pāri mūsu kompetencei. Un šī iemesla dēļ es vēlētos noskaidrot eh, no kooperatīva kunga eh, puses, ko viņš ar to ir domājis. Tomēr es uzskatu, ka kopumā kooperatīva kungs ar šo ziņojumu ar dēļ ievērojumu ieguldījumu Eiropas pusgadu veidošanā Un eh, kā eh, tagad eh, šos mūsu kompromisus arī vajadzētu sasaistīt ar ziņojumu kā ieguldījumu, jo tas viss ir jārealizē Eiropas pusgada ietvaros, un es tiešām arī vēlos apsveikt mūsu referentu. Tad vārds Gehards kundzei. Paldies, priekšsēdāja kungs. Arī es vēlētos visus apsveikt ar laimīgu jauno gadu, lai tas jums visiem ir ļoti veiksmīgs. Es eh, ceru, eh, ka visu mūsu cerības realizēsies. Es vēlētos pateikties eh, mūsu kolēģiem Kofratī par izcilo darbu, kas ir veikts saistībā ar šiem kompromisa grozījumiem. Mēs esam runājuši par īpašu punktu par industriālo politiku. Bijām pārsteigti par to, ka ir grozījumi, kas ir savā ziņā pārsteidzoši tomēr tas eh, nav pareizi, tāpēc ka arī šajā jomā ir nepieciešams eh, pieturēties pie ambiciozas pieejas, un tāpēc atbilst to, kas tika teikts, eh, ka ir jāturpina darbs šajā jomā. Un es vēlos atgādināt, ka šajā komitējā mums bija cits atzinums par industriālo politiku Eiropas Savienībā. Un tas arī saņēma vairākumu atbalstu. Es biju referente šim dokumentam, un šī iemesla dēļ es nesaprotu, kā šodien var teikt, ka tā ir tāda tēma, kas uz mums neatiecas, ka to vajadzētu svītrot no darba kārtības. Es to vispār nesaprotu. Varbūt eh, mēs varētu eh, atrast eh, piemērojamāku formulējumu, bet svītrot visu šo tēmu no darba kārtības būtu liela kļūda, un es to nevaru atbalstīt. Uh, thank you very much. Anybody else? Uh... Paldies, vai vēl, vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad lūkšu mūsu referentu iepazīstināt mūs ar eh, rezumējumu un eh, atgādināt eh, par laika grafiku. Paldies! Vēlos pateikties kolēģiem, ēnu referentiem un visiem pārējiem kolēģiem par pasniegtiem viedokļiem. Vēlētos jums lūgt tieši saistībā ar tradicionālajiem uh, grozījumiem. Vai jūs man lūdzu varētu atsūtīt uh, jūsu novērojumus? Lai uh, tad, uh, to varētu apvienot ar uh, teksta uzlabošanu. Un kas attiecās uz vairākiem uh, būtiskiem elementiem. Jautājums par jauniešu nodarbinātību. Uh, kas, protams, e, ir ļoti būtiski, kā uz to norādīja Hacemārka, kas e, kungs. Es e, domāju, ka 52. grozījums to ļoti labi risina. Es savu jautāju, tad, tad kurā kompromisā mēs labāk to varam iekļaut. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks aspekts tātad par jauniešu nodarbinātību arī, lai mēs varētu risināt šo jautājumu. Mums vajadzētu rast arī eh, piemērotu risinājumu attiecībā uz mobilitāti, kas ir ļoti jūtīga tēma, kā uz to norādīja Rūlas kundze. Un vienā eh, kompromisā eh, tas viss tiek pareizi aprakstīts un ir jānodrošina to, uz to, ka ir arī tātad atsauce uz to cilvēku materiālām tiesībām, kur šeit ir iesaistīti. Un priekšsēdētāja kungām vēlos uh, apstiprināt, ka attiecībā uz 61. Uh, pāntu, attiecībā, tātad formulējums šeit ir uh, efektīvs, es tam varu pievienoties un attiecībā uz enerģētiku un enerģētikas infrastruktūru. Arī šeit es uzskatu, ka mums vajadzētu būt uzmanīgiem. Nevajadzētu uh, rasīt tādus vārdus, kas vēlāk var tikt interpretēti uh, ļoti atšķirīgi uh, no to sakotnējā uh, nodoma. Uh, vajadzētu uh, atrast tādu formulējumu, kurā ir ietverts uh, tieši princips, tātad uh, patērētāju, uh, neaizskarēto patērētāju aizsardzība, un tur nevajadzētu būt uh, kaut kādām papildus interpretācijas iespējām. Attiecībā uz uh, Švāba kunga teikto, vai jūs uh, lūdzu man varētu atsūtīt uh, savus redakcionālos uh, novērojumus, es pat, par to tiešām būšu ļoti pateicīgs, un atsauce. Uh, Eh, kāda bija piektajā kompromisā attiecībā uz uh, obligācijām. Uh, tas ir uh, vienkārši um, nokopēts no komisijas uh, priešakuma, un uh, tas būtu ārkārtīgi drosmīgi no manas puses tur kaut ko labot. Es domāju, ka drīzāk būtu labāk tas viss jāatstāja kā ir, un drīzāk varbūt kaut ko nedaudz eh, redakcionāli eh, palabot. Es domāju, ka mums vajadzētu tiešām arī eh, uzsvērt uz MVU finansiālo nodrošinājumu. Tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropai, jo, jo MVU ir visa pamats. Un vajadzētu arī noteikt to, kādā veidā tiek finansētas inovācijas un pētniecība. Uh, E, saistībā ar šo ražošanas sektoru, jo lielajiem uzņēmumiem e, ir e, savi instrumenti, kā viņi to var darīt, tomēr mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir jāpalīdz. Tātad es jums tiešām pateicos un gaidīšu arī jūsu turpmākos ierosinājumus. Es jums nosūtīšu arī kompromisa priekšlikumus. Tajos būs arī ierosinājumi par industriālo politiku. Es domāju, ka mēs visi tam varam uh, pievienoties. Skatīsimies, kāds ir formulējums vienam no pilastriem eh, industriālajai politikai. Tātad eh, iekšējais eh, tirgus, iekšējā tirgus būtība ir patērtāja aizsardzība. Un ir svarīga arī kvantitātes un kvalitātes attiecība mūsu, mm, tātad, mūsu preču un pakalpojumu ražošanas sistēmā. Paldies! Good. Well, thank you very much. Paldies! Liels, liels paldies par jūsu paveikto, Kafarati kungs, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt lielisku rezultātu. Vēlētos atgādināt visiem, ka 23. janvārī mēs balsosim par šo ziņojumu, un tā ir mūsu nākamās sēdes ceturtdiena. Vēlētos varēs atgādināt, ka To, tajā ceturtdienā mums ir paredzēta vesela virkne balsojumu, tātad tā būs lielā balsošanas ceturtdiena, un e, es vēlētos pamudināt visas politiskās grupas, e, lai ierastos deputāti. Tātad e, šobrīd izskatās, ka mums nebūs nepieciešama ceturtdienas pēcpusdienas sēde. Vēl neesmu par to pārliecināts, un tomēr viss ceturtdienas priekšpusdienas cēliens mums paies balsojot, un e, arī Švāba kunga priekšlikums par, par savienotajiem kontinentiem un tā tālāk. Tātad koordinatūru lūdzu dariet zinām saviem deputātiem. Un tagad pāriesim pie Manders kunga ziņojuma. Tas ir. Uh, Tā ir ideja par citā dalību valstī reģistrēt mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanas vienkāršošanu vienkāršajā tirgū. Lai mēs eh, Manders kungam piešķirtu mandātu, mums ir nepieciešama puse no deputātu klātbūtnes šeit. Šobrīd izskatās, ka deputāti nav ieradušies tik lielā skaitā. Protams, es sekretariātam var lūgt visu to saskaitīt, bet varbūt eh, jūs asistenti varat izskriet ārā koridorā un pēc tam pamudināt jūsu darba devējs šeit ierasties, bet kamēr eh, nav ieradušies vajadzīgais kvorums, es eh, pamudinātu Manders kungu iepazīstināt ar savu priekšlikumu. Manders kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs! Vispirms es vēlos novēlēt tik vienam laimīgu jauno gadu un priecīgu 2014. gadu. Jā, tiešām izskatās, ka ka jo mazāk deputāti ierodās, tas ir sava veida indikators lakmus papīrītis tam, ka tuvojas vēlēšanas. Vēl, vēl bez tam neaizmirsīsim arī tās, tos grūtos jautājumus, ar kuriem mūsu komiteja šobrīd strādā. Par manu ziņojumu. Koreper komitejas sēdes rezultāti mani neapmierina, Pat eh, tradicionālās mašīnas šajā mandātā nav iekļautas, un pēc manām domām Korepere ir skaidri pateikuši, ka viņi nevēlas šādu priekšlikumu vispār redzēt. Jo ja jau Korepere neakceptē neko, pat neko, un ja tie pat nevēlas eh, pamainīt regulu uz direktīvām, īpaši runājot par pārobežu jautājumiem, tad, manuprāt, iespējams, ka mums pat nevajag doties uz trialogu, jo šobrīd institūciju viedokļi tik lielā mērā atšķiras viens no, cita, viens no otra, ka mēs eh, nekad ne par ko nevienosimies. Vienlaicīgi atcerēsimies, ka jam, t, kas nemēģina, ka, kas neriskē, tas nevinnē. Un, eh, kā jau priekšsēdētājs teica, varbūt tiešām šeit vajadzētu doties koridoros un pamudināt deputāts ierasties šeit. Mums ir balsojumam mandāta apstiprināšanai nepieciešami 21 deputāts, bet šeit šobrīd sēž tikai 14. Iespējams, ka kāds jūs ir pilnvarojis, godātie deputāti. Jūs gribat, lai es balsoju visas EPP grupas vārdā, jautā Švāba kungs. Jā, tieši tā, saka Mandars kungs. Tas tad būtu ļoti vienkārši. Vēlējos tikai pateikt, ka mēs esam gatavi kompromisiem, un šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi varbūt neformālu trilogu vest. No otras puses, iespējams, ka Grieķijas prezidentūras laikā padome vēlēsies mazu solīti panākties tuvāk parlamenta nostājai, jo šobrīd padomas nostāja ir gaismas gada attālumā no mūsējās, un man ir žēl, ka šāda ir situācija. Varbūt paskatīsimies, vai Priekšsēdētājs, man ir cits priekšlikums. Sekretariāts man ieteica sekojošo. Pirmais uh, trialogs ir paredzēts 23. janvāra pēcpusdienā, līdz ar to mēs varam 23. no rīta balsot par jūsu mandātu saturu. Es tikai vispirms eh, vēlētos eh, pārliecināties, ka visas politiskās grupas ir par mandātu sniegšanu jums un par šā mandāta saturu. Vai jūs eh, atbalstiet Manders kungs kā sarunvešanas vadītāju? Iespējams, ka politiskās grupas vai to koordinatoru vienkārši varētu darīt zinām savas politiskās grupas no, nostāju. Kaut arī mēs to kā formālu balsojumu nevedīsim, do you want to just give us an indication that you, of, yours, uh, of your Kāda būtu, kāds būtu jūsu viedoklis par Manders kunga mandātu? Paldies, godātie kolēģi! Es e, vēlējos pateikt, ka mana politiskā grupa atbalsta Manders kunga pilnvaras. Es nezinu, kur ir mani kolēģi, bet e, varbūt, ka mēs varam izskatīt nākamo ziņojumu šobrīd, tad jau kolēģi ieradīsies un tad balsot par jūsu mandātu. Es tikai vēlējos pateikt, ka mana politiskā grupa atbalsta jūsu Mandarskungs eh, priekšlikumu. Un, eh, lai nebūtu pēc tam nesaskaņas un neskaidrības, vēlējos pateikt, ka mēs esam par to. Švāba punkts. Tātad Kalaskungs ir mūsu ēnu referents, un mēs esam gatavi balsot. Uh, Tā tad eh, mēs esam astoņi kolēģi, un mēs varētu nodrošināt jau vienu trešdaļu no nepieciešamās 21 balss. Citās, ba citās komitejās arī šobrīd ir balsojums, un tā ir liela problēma, ka kolēģi šeit nevar ierasties. Priekšsēdētājs. Vēlētos nākt klajā ar sekojošu priekšlikumu. Es arī esmu ēnu referents un es piekrītu, mana politiskā grupa atbalsta. Ir pilnīgi skaidrs, ka mandāts jums tiks piešķirts balsošanas rezultātā. Varbūt rīkosimies sekojoši. Vismaz es šobrīd uzklausot politiskās grupas esmu pārliecināts, ka 23 janvārī paredzētajā trialoga sēdē jums būs mandāts, un mans priekšlikums būtu balsot par mandātu piešķiršanu jums 23. janvāra rītā. Bet eh, vēlos jau jums garantēt, ka jums šis mandāts tiks piešķirts, un jūs varat eh, turpināt sagatavoties trialogam. Un eh, tiešām īs balsojums 23. janvāra rītā notiks, bet uh, visas politiskās grupas ir izteikusi savu atbalstu mandātu piešķiršanai jums. Ja politisko grupu koordinatori ir apmierināti ar šādu priekšlikumu, tad mēs varētu tā rīkoties. Manderskungs, paldies priekšsēdētājiem! Mani priecē jūs teiktais, jo, manuprāt, tas ir labākais risinājums, un tomēr plenārsēdē pirmā lasījuma vienošanās un balsojums par to. Vēlētos pateikt, ka diez vai mums iznā, izdosies panākt kompromisu mēnešu laikā, un ja pirmais trialogs ir paredzēts 20. 20 pirmajā, saka Manders kungs janvārī, tad eh, būs eh, grūti rast kompromisu līdz šim brīdim, un eh, plenārsēdē man arī būs grūti vienoties par kompromisu. Well, I mean, can... Uh, Bet nav jau problēmas. Mēs varam uh, to izskatīt plenāru sēdē martā, un mums pat ir rīcības brīvība sekojoši. Ja e, sarunas notiek veiksmīgi, tad mēs plenārsēdi, plenārsēdē šo jautājumu varam balsot aprīlī. Tātad viss būs atkarīgs no tā, kā noritēs sarunas. Uh, Es tikai vēlējos pateikt, ka varbūt gatavosimies uz plenārsēdi martā, bet ja ne, tad varam to atlikt. Paldies, Manders kungs! Man ir ļoti liels prieks, ka mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu arī šajā dosjē. Vēlējos vēlreiz atgādināt visiem, ka 23. janvārī 22. janvārī Grieķijas ministrs Kacidakas kungs piedalīsies mūsu komitejas sēdē, un jums būs iespēja viņam uzdot jautājumus par to, kāda būtu Grieķijas prezidentūras risināmie jautājumi mūsu prioritāšu jautājumā. Ceru, ka pulkstens trijos 22. janvārī daudz piedalīsies Grieķijas, premjer, Grieķijas ministru uzklausīšanā. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Un tas ir Švāba kunga ļoti svarīgais ziņojums par tīklu un informācijas drošības savienībā. Mums ir 33 kompromisa grozījumi, kurus mums ir jāizdiskutē. Es tagad raugos, vai visu grupu ēnu referenti ir ieradušies. Jā. Engstrēm kungs vēl nav. Engstrēm kungs ieradīsies. Man saka, ka jā. Jā, es esmu no savas politiskās grupas, bet eh, tagad došu vārdu Švāba kungam, lai iepazīstinātu ar kompromisiem. Paldies, eh, godātie kolēģi! Paldies eh, visiem, kur ir piedalījusies, un vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Ēnu referentiem par to, ka mums tik ļoti veiksmīgi ir izdevies vienoties par kompromisiem. Vakar ar ēnu referentiem mums bija sektīšanās un 232 grozējumi visam kopā bija iesniegti. 98 grozījumi no ITRA komitejas, un tas bija Kastiļo kungs, kurš ir izstrādājis vai kuram Tas nozīmē, ka abos, abās komitejās viņi atbalsta mūsu idejas. Arī AFET ir sniedzis savu uh, atzinumu, un tagad mēs gaidām LIBE balsojumu, kurš ir paredzēts pirmdien. Liba referents ir sazinājies ar mums un sākotnēji viņam bija neskaidrības par datu aizsardzību un reference Izvirzītais referents tajā komitejā ir bijis ļoti sadarba gribošs un ir ļāvis mums vienoties par tādiem kompromisiem, par kuriem mēs varēsim 30. janvārī balsot. Tā tad sagaidīsim Libe atzinumus, bet vēlējos pateikt, ka dažādās komitejās ir vienprātība par to, ka šis teksts tiks pieņemts. Man ir eh, pārliecība, ka ar nelielām eh, redakcionālām izmaiņām mums izdosies eh, panākt vairākumu atbalstu. Varbūt tagad īsumā jūs iepazīstināšu ar to, ko mēs ar kompromisiem mēģinam panākt. Man priekšā ir angļu teksts un vēlējos pateikt, ka mēs vēlējāmies stiprināt uzticēšanos, savstarpēju uzticēšanos starp ekonomikas spēlētājiem un varas iestādēm. Un, um, protams, ka mēs visi iestājāmies par datu aizsardzības aspektu stiprināšanu. Personība, personas datu aizsardzības gadījumā jau darbojās Eiropas personas datu aizsardzības direktīva, un eh, šajā direktīvā ir paredzēta datu aizsardzības prasība visiem ekonomiskajiem spēlētājiem. Daudz kas ir atrunāts arī otrajā pielikumā. Un runa iet arī par tā saucamo e, kritisko infrastruktūru informācijas drošību. Tas ir 9., 8., 13. un 14. pantos. Trešais. Mēs esam uzklausījuši Gacis Ramona kungu, kurš tomēr vēlējās uh, Eh, augsta līmeņa tīkļu drošību uzsvērt kā vienu no mūsu prioritātēm. Vēlējos pateikt, ka manā valstī, piemēram, pirms 20 eh, gadiem mums eh, izdevās būt vieniem no vadošajiem aviācijas jomā un iespējams, ka tīklu drošības jomā, kurā mēs esam atkarīgi no lielajiem tirgus spēlētājiem, es um, piekrītam, ko Garsas Ramon ir teicis. Ceturtais par uh, astoto kompromisu, par kontrolas struktūrām. ja mēs izskatām internet drošības pārkāpums, tad eh, drošība ir jāstiprina. Tas attiecas arī uz finanšu jomu, jo šobrīd eh, finanšu jomā ir jānodrošina lielāka internet drošība. Noteikti mums vajadzētu pieturēties pie patreizējo kontrolas eh, instanšu saglabāšanas, bet vajadzētu veicināt arī atskaites principu stiprināšanu. Devītajā pantā mēs vēlamies e, iesaistīt vairāk tirgus spēlētājus, un viens no viņu būtiskākiem jautājumiem ir e, tā saucamā informācijas tālāk nodošana kontrolas iestādēm, bet arī no otras puslēka, ja kontrolas iestādes sniegtu viņu apkopoto informāciju viņu kontrolētajām iestādēm. Un e, pēc manām domām Piemēram, desmitajā pantā runa iet par agrīnās brīdināšanas sistēmu. Un e, šīs agrīnās brīdināšanas sistēma tiek e, atrunāta tekstā tādā veidā, par kādu mums izdevās vienoties. Tā tad ir jābūt nekavējošai ziņošanai un e, slepenas informācijas nodošana kontrolas iestādēm un šās informācijas publiskošana ir pieļaujama tikai tad, ja tas tiek uzskatīts par adekvātu. 14. pantā ziņošanas nepieciešamība. Uzņēmumiem un tirgus dalībniekiem ir aktīvāk jāiesaistās tajā procesā un, piemēram, izvērtējot informāciju no slepenības, uh, līmeņa viedokļa, arī šeit darbojās datu aizsardzības principi. Un eh, pilnīgi visi tirgus dalībnieki, visus jau mēs eh, nevarējām iekļaut eh, šajā pielikumā, un iespējams, ka tam, var, tam varētu būt arī brīvprātības principu īstenošana. Un biržā, biržā traktētie uzņēmumi var savā gada atskaitē brīvprātīgi uzrādīt vai neuzrādīt eh, kibernoziegumus. Kāpēc tas attiecās tikai uz eh, biržā deklarētajiem uzņēmumiem? Pēc manām domām mums eh, ir izveidoti Eiropas noteikumi un nosacījumi, visiem biržā deklarētajiem uzņēmumiem, un pirms eh, pāris gadiem mēs to pieņēmām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un domāju, ka mums šeit vajadzētu ievērot konsekvenci. Astotais punkts eh, attiecās uz 15. pantu, tātad uz revīzijas un audita principiem. Un eh, to noteikti vajadzētu skatīt kopumā ar 13a pantu. Un, eh, ja ir atrasts kāds ahilēja papēdis, tad eh, es, piemēram, ar savu kolēģi Šliteru diskutēju par to, ka Zviedrijā ir ražojums vienā vietā, piemēram, tiek ražoti apiņi, un eh, tiešām ir valstis, kuras eh, vēlas izmantot še, šos Zviedrijā ražotos apiņus. Vincentra Mongarses. Bet eh, Šlīterkungs apgalvo, ka to varētu iekļaut pielikumā. Es ceru, ka mums izdosies rast vairākumu atbalstu. 16. pantā Es vēlējos pateikt, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas un starptautiskajiem standartiem ir jābūt savstarpēji savietojumiem. Tātad interoperabilitāte ir svarīga. Un Engstroma kunga pamudinājums, ka standartiem ir jābūt atvērtiem un caurskatāmiem, neesmu pārliecināts, ka tā ir laba ideja. Jo definīcija, ko tad nozīmē atvērti standarti, man nav skaidra. Un tomēr uzskatu, Tomēr uzskatu, ka sankcijas ir pieļaujams tikai tādā gadījumā, ja jau sākotnējā stadijā ir skaidrs, ka tas ir pareizais risinājums. Otrajā pielikumā ir pieminēti tie sektori, uz kuriem sankcijas varētu attiekties attiekties. Un mēs esam pārliecināti, ka pilnīgi visām infrastruktūrām ir jābūt tādā izmantošanas jomā, kurā e, konkrētais uzņēmums pēc tā izvērē, izvērtēšanas ir vienojies par to, ka tā tomēr ir kritiska infrastruktūra. Bet e, mēs esam izvēlējušies e, šīs konkrētās jomas tāpēc, ka viņu infrastruktūras var tikt uzskatītas par uh, kritiskām un svarīgām. Kā jau vakar Gars Ramon teica, un tas parādās arī mūsu tekstā, cik lielā mērā mums vajadzētu runāt par multiplatformu kanālu uzskatīšanu par svarīgām infrastruktūrām. Ir jau skaidrs, ka telekomunikāciju jomā mēs nevaram iekļaut pilnīgi visas infrastruktūras, bet telekomunikācijas, ja, ar, ja tās ar uh, ne svarīgu infrastruktūru un nodrošina svarīgas informācijas apmaiņu, tad tādā gadījumā šīs infrastruktūras ir jāuzskata par svarīgām un būtiskām, bet um, šajā direktīvā ir pilnīgs, um, pilnīga putra par, to, par šiem tehniskajiem jautājumiem. Es vēlējos pateikt kolēģiem, kuri ir izteikuši savu atbalstu. Uh, Vēlētos pateikties eh, visiem, kuri piedalījās eh, šajā darbā. Ir eh, varbūt vairāk jāsadarbojas gan ar sekretariātu, gan ar juridisko dienestu, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt labu rezultātu. The... Priekšsēdētājs, liels paldies! Paldies par ļoti svarīgu darbu pie šī jautājuma. Esmu gandarīts, ka mums ir laba sadarbība Rūpniecības komiteja, kas ir bijusi mūsu svarīgs partners ar citos jautājumus. Karstais Hamons kungs, esat aicināts runāt kā anreferents sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Švābu kungam. Paldies Švābu kungam par viņu paveikto darbu. Paldies par uh, veiksmīgo dialogu, kas mums ir bijis. Ceru, ka tas viss vainagosies ar pozitīviem rezultātiem. Mums ir eh, bijusi ēnu referentu sanāksme ar eh, referentu, un esmu dom, domāju, ka tika panākt svarīgs progress. Nevienam nav šaubu par to, ka šī direktīva ir svarīga. Tā ir tās satura dēļ un arī konkrētā konteksta dēļ. Politiskās grupas uh, veltīja daudz centienus šeit imko komitejā, uh, lai sagatavotu labu ziņojumu. Mēs vēlamies būt uh, visaptvaroši un panākt arī konsensu. Es domāju, ka visi mūsu centieni ir tā vērti. Šajā direktīvā ir runa par uh, tīklu drošību. Un tas ir svarīgi, kad ir runa par eh, starptautisko tīrzniecību, darījumiem, taču tas ir svarīgi arī komunikācijas jomā, kad ir, kad ir runa par saziņu starp pilsoņiem. Tas attiec gan uz privāto nozaru, gan arī uz valsts sektoru. Mm, piemēram, kad ir runa par informāciju un komunikāciju, šie divi aspekti visā sabiedrībā kļūst ar vien svarīgāki. Tāpēc Eiropas eh, parlamentam un eh, Eiropas parlamenta deputātiem ir jāpiedāvā pavisam skaidras idejas, saprotams idejas, kuras varam nodot mūsu iedzīvotājiem. Mums ir jānodrošina pēc iespējas lielākā uzticamība visā šajā informācijas un komunikācijas jomā. Es domāju, tas ir galvenais šīs direktīvas mērķis. Un mēs, kā sociālis grupa, iesniedzam apmēram 30 grozījumu švābu kungu ziņojumam. Deviņi no šiem grozījumiem tagad ir iestrādāti kompromisu grozījumos, un mēs par to esam ļoti gandarīti. Mums priecē tas, kā pētniecības un attīstības uh, stiprināšanu, akadēmiķu stiprināšana ir iekļauta visā šai direktīvas aptvērumā. Un te ir arī tā doma par to, ka direktīva uzlabos saurskatāmības aspektus. Tehniskie aspekti un izpratnes aspekti uh, grūtības saprast, kā tas viss darbojas, protams, ir spēkā ņemot vērā, kā attīstās tehnoloģija. Taču mēs nevēlamies, lai tas būtu šķērslis. Mēs vēlamies, lai pilsoņi ar vienu justos aizsargāti, droši par savu informāciju, finansiālās, ekonomiskās, personīgās, personīgie konteksti, mm, kontakti tiem jābūt tādiem, lai cilvēki justos aizsargāti. Vakarā, referents sanāksmē, Mums norisinājās debates un liku akcentu uz to faktu, ka šī direktīva nedrīkst atstāt kaut kādas interpretācijas iespējas e, eh, pamattiesībām runājot par eh, IKT un par e, tiesiskumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šiem principiem jābūt pavisam skaidri šeit iekļautiem ņemot vērā šodienas eh, kontekstu, mēs vēlamies, lai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eh, darbības būtu skaidri aizsargātas, mēs lūdzam, lai referents to ņemt vērā. Un ir vēl viena ideja grozījumā, ko iesniedzām mēs. Tur ir ideja par nevienu strādāšana. Ir runa par to, ka jāiestrādā arī mobilie tauruņi un planšet datori šīs direktīvas aptvērumā. Un no, nobeigumā vēlos sacīt, ka pret uzņēmumiem izvirzītajām prasībām ir jābūt saglabātām. Ir ļoti svarīgi mēs nodrošinām, ka valsts un kompetentās iestādes eh, varēs saukt uzņēmumus pie atbildības, ja noris, notiks kāda nopietna incidenta, kas varētu kaitēt cilvēku uzticēšanās iespējas vai tiks skaitēts IKT tīkliem. Tā tas viss ir saistīts ar eh, valsts centienu ievērot tiesiskumu. Un Eiropas Savienība nedrīkst ne par centimetru atkāpties no šī mērķa. Vēl es arī lūdzu, lai multiplatformu ziņojumu nosūtīšanas pakalpojumi arī šeit tiktu iekļauti. Un arī pārtikas uh, izdēles ķēde šeit ir jāiekļauj, jo mūsu skatījumā šīs jums ir ārkārtīgi svarīgas. Uh, nodrošinot, ka šīs direktīvas prasības tiek ievērotas. Runājot par pārtikas drošības, ķēdes drošīgu, drošumu, šis aspekts ir ļoti svarīgs, jo te ir runa par veselību, tā ir ļoti būtiska joma, kas uh, cilvēkiem ir nepārprotam svarīga, un šie multiplatforma pakalpojumi arī ir tā joma, kurā norisinās uh, Uh, strauja attīstība, un nākotnē šaubu nav par to, ka šai jomai būs ļoti liela nozīme, un tātad tā arī jāiekļauj šajā direktīvā. Šādi mūsu priekšlikumi un vēlos pateikties par sadarbību. Paldies, priekšsādātais. Paldies, Manders kungs, lūdzu. Uh, <clears throat> vēlos atvainoties, taču televīzija lūdza, lai kaut ko pasaka par ziņojumu, un arī komunikācija ar pilsēņu ļoti svarīga, tāpēc man bija jādodas prom no šīs tautas e, tīras dažām sekundēm. Nu, tagad tas ir darīts. Vēlos pateikties Andresam par viņu darbu, un vēlos atvainoties par to, ka vakar nebija klāt ēnu referents sanāksmē. Es domāju, ka viņa darbs ir lielisks, un viņš e, iekļāva vairumu mūsu grozījumu, kompromisu grozījumus Taču, šaubu nav par to, ka man ir jāsazinās vēl ar ITRE un LIBE komiteju kolēģi, vai viņi piekrīt pēdējiem variantiem, taču man, mana pieeja ir tāda, ka viss norisinās kā vēlams un esmu gatavs e, strādāt nākošajā ēnu referents sanāksmē, kas, ja nemaldos, paredzēt nākošu nedēļu. Nu, ar to tad es vēl arī varētu beigt ceru, ku, ka tās būs laimīgas beigas visiem mūsu centieniem. Paldies! Okay. Priekšsēdētājs labi. Es domāju, Elstroms kundze nav klāt, tad varbūt es varētu kaut ko pakomentēt no savas puses. Pirmkārt, mēs manā grupā bijām ļoti selektīvi iesniedzot grozījumus, mēs uzticējamies Andrēsa Švāba pieeja un mēs eh, paļāvāmies uz to, ka progress tiks panāks. Es domāju, vienīgā lieta, kas vēl paliek neatrisināta, tā nav iekļauta kompromisa grozījumos, ir šāda. Te runa par ļoti konfidenciālo, jūtīgo informāciju, ko iespējams savā starp apmaini, ar kuras apmainīsies operātori, un tas var izraisīt, zinām, neaizsargātības sajūtu. Svarīgi, lai mums būtu uzticams ietvars, uh, kurā operatori varētu apmainīties ar šo ar uzticamību saistīto informāciju. Katrā ziņā jānodrošina, ka šāda veida informācija nenāk atklātībā. Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija apsvērumi par šo lietu, un tie bija ļoti spēcīgi. Piemēram, 28. apsvērumā komisija runā par to, ka kompetentajām iestādēm ir uh, jārūpējas par to, lai konfidenciāla informācija tāda arī paliktu. Un ka jāņem vērā, ka var sabiedrībai nodarīt kaitējumu, tad, ja šī informācija netiek saglabāta konfidenciāli. Un informācija par eh, produktu neaizsargātību arī jāpatur konfidenciāli. Vienā no švāba kunga kompromisa grozījumos šis priekšlikums ir mm, tāds ūdeņains, un es domāju, tas neatbilst eh, komisijas sākotnējiem priekšlikumam. Es gribētu, lai viņš izskata iespēju, lai šis aspekts neradītu problēmas. Ja viņš man var aps, apliecināt, ka viņš ir gatavs to darīt, katreiz, kad eh, šāda informācija ir ļoti konfidenciāli, tad eh, vispārējais kompromiss priekšlikums man būs daudz vairāk pieņemams. Labi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Eh, ja piekrīt, ja došu vārdu komisijai, Engstroms kundze nav klāt, vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Kalbekungs ir šeit komisijas vārdā, jo Montikungs e, ir mm, tagad citā amatā, var viņam ar to apsveikt, tad varbūt jūs varētu pakomentēt par kom kompromisiem tad došu atkal vārdu Šrābkungam. Paldies! Priekšstādātāji, ka var šeit uzstāties komisijas vārdā. Vispirms vēlos pateikties šai komitējai par to, ka tā tik ļoti atbalstīja komisijas priekšlikumu. Vēlos pateikties referentam Švāba kungam par viņu ļoti efektīvo uh, draudzīgo darbu, no, lai nodrošinātu, ka panākam labu vienošanos. Visumā man jāsaka, ka piedāvātie grozījumi, par kuriem šeit arī izskanēja informācija, nekādas liels problēmas komisija nerada, ja neskait pāris e, detaļas. Protams, mēs jau sākumā teicām, ka visa sistēma var darboties tikai tad, ja tiek nodrošināta uzticēšanās gan no privāto, gan no valsts uh, iestāžu puses. Un uh, skaidrs, ka tirgus operatoram jādarbojas uh, apz, apzinīgi. Un uzticama informācija, protams, ir labs veids, kā veicināt uzticēšanos. Vienmēr esam apgalvojuši, ka uh, nacionālajā līmenī esošās struktūras ir jāsaglabā un e, mult, daudz līmeņu struktūra neparedzēs jaunas struktūras vai kaut kādas liels izmaiņas esošajā kontekstā. Nacionālais punkts uh, ir identificējams e, katrā valstī atsevišķi. Mēs arī saprotam, uh, ka um, jūtīgs jautājums ir par to, ka pārāk drīz tiek sniegt informācija sabiedrībai, tāda informācija, kas var kaitēt tirgus operatoriem. Mēs saprotam, ka tikai pub, sabiedrības interesē ir vēr, interesēs ir vērsniegt šādu informāciju. Mēs arī esam piefiksējuši ka tiek likts uzsvars uz uh, industriālo tirgu dimensiju, un tas, protams, ir saistīts ar substruktūru, kur ir liela nozīme. Inovācijām mēs esam priecīgi par to, ka pētniecība un attīstība ir uzsvērta vēl šajā līmenī. Mums uh, ir tikai viena lieta ar kur neesam gluži dru, mierā. Te ir runa par administrācijām, eh, kas arvien vairāk ir atkarīgas no IKT, jo arvien mazāk tiek izmantots papīra formāts, un arī šādas administrācijas ir jāiekļauj aptvērumā. Ja te arī ir runa par definīciju, kādi tirgus operāti ir jāiekļauj galvenās inter, galvenie internetu uzņēmumi, internetu pakalpojumu sniedzēji ir mūsu skatījumā jāiekļauj. Mēs nevēlamies, eh, lai jau šodien būtu tāda ļoti ierobežo definīcija, kādi interneta eh, operatori šodien jāiekļauj, jo pēc pāris gadiem aina jau būs ievērojami mainījusies. Un tad varam saskarties ar tādu situāciju, kāda mums ir telekomunikācija regulas uh, jomā. Gribu jums vienkārši sniegt eh, šo piemēru. Microsoft ir izziņojis nākošo operatīvo sistēmu, kas būs eh, pilnīgi pamatot mākoņu datošanā. Un iespējams, ka eh, visiem, visām privātpersonām būs jāsavienojas ar kaut kur redmotā esošu mākoņu datošanas sistēmu un jānodrošina, ka visas svarīgās struktūras un pakalpojumi tiek sek, iekļauti aptvērumā. Nobeigumā gribu sacīt, ka vismā mēs esam gandarīti par eh, notikumu gaitu, esam pateicīgi par atbalstu šai komitejai un esam pārliecināts par to, ka jebkādi vēl neatrisināti jautājumi diskusiju ceļā var tikt atrisināti. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Dodu vārdu Švāba kungam, ja vien vēl kāds varbūt vēlas izteikties, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs, saka Švāba kungs. Visumā. Mhm, te vairs nekas daudz nav piebilstams, taču varbūt es varētu uh, atsaukties uz komisijas, nu pats sacītu. Atklātās administrācijas joma jau pēc savas būtības vien ir tāda, kurai jābūt izturīgai. Un līdz ar to mums ir jāuzticas, jāpaļaujas uz dalību valstīm. Esmu pārliecināts, ka dalību valstis īstenoš šos noteikumus pilnā apjomā. Bet, ja ir kāda šaubas, tad varbūt komisija varētu mums pastāstīt, kurā gadījumā dalībvalsts neizpilda pret tām izvirzītās sistēma izturības prasības. Citās komitejās, Lībe komitejā, ITRE komitejā, šis komisijas priekšlikums netika iekļauts. Es zinu, ka valda zināmas šaubas, taču mums tiešām ir jāzina, kuras konkrētās dalībvalstis ir tās, kurās sistēmas izturība nav uztverta nopietni. Ja tā ir, tad mm, tas tiešām varētu apdraudēt šo priekšlikumu, un tad mēs varētu mainīt mūsu priekšlikumu. Taču, kā sacīja, esmu pārliecināts, ka dalība valsts tām uzliktās, uzliktos pienākums pilnīgi izteno. Īsi gribu pievērsties priekšstādātāju sacītēm par datu konfidencialitāti. Mēs varam pārskatīt šo kompromisu grozījumu par konfidencialitāti. Pat labāk esam iekļaujuši itra komitejas kompromisu, tāpēc arī teksts ir nedaudz mainīts. Nobeigumā vēlos pievērsties punktam, kurš manā skatījumā saista šo tematu ar aktuālajām diskusijām par datu noglabāšanu, uh, uzglabāšanu par Eiropas patērētājiem uzņēmumiem. Skaidrs, ka katra operatora uzdevums ir nodrošināt tīkla drošumu, taču strādājot pie šī temata, mēs gribam nodrošināt to, ka nākotnē operatori uzlabos savu tīklu drošumu, un operatoriem ir jāspēj nodrošināt tas, ka valsts iestādēm sniegtās, sniegtā informācija netiek nelietīgi izmantot, un tāpēc sestē pantā mēs to visiem skaidri sakām. Tas var radīt zināmas problēmas dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm. Tāpēc mēs esam paredzējuši trīs uh, loku pieju ir tātad slepenie dienesti, kas zina, ko viņi dara, un tad vēl ir divi citi aspekti izmeklēšanas uh, iestādes saistībā ar kriminālu noziegumiem, kiber noziegumiem. Un tad vēl arī runa par konfidencialitāti uh, ekonomisko operātoru kontekstā. Te runa par risku, kā to varētu novērst. Un te ir zināma, zināms apjukums uh, starp šo iestādi un citām valsts iestādēm. Es pieņemu, ka valsts iestādēm būs zināmas problēmas šīs direktīvas īstenošanā, taču mums ir skaidri jānošķir uh, uzdevumi, kas ir uh, civili iestādēm, uh, kas atbildīgs par kibernoziegumu apkarošanu, par uh, izmeklēšanas iestādēm un uh, slepeniem dienestiem. Un tas atainojas 4. pantā. Es domāju, ka visi var tam piekrist un nākošu nedēļu tad mēs varēsim veiksmīgi noslēgt šo jautājumu. Lielas paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, par jūsu darbu. Ir tikai jāapstiprina, ka mēs balsosim par šo lietu nākošu ceturtdienu. Tā būs lielā balsošanas diena daudziem priekšlikumiem. Es ceru, ka visi varēs būt klāt. Liels paldies par šīm diskusijām. Report, our, our Un uh, tagad um, mans uh, paša ziņojums attiecībās komisijas uh, priekšlikumu uh, attiecībās uh, telekomunikāciju pakotnes reformu, kas, kuras mērķis tātad ir reforma visā Eiropā. Es vēlētos eh, lūgt Antoniju Vilenu eh, reaģēt uz šo dokumentu. Es saprotu, ka Tūnes kundze aizstās Bastas kungu. Nē, esmu dros, vai Vaņo kungs, vai, vai Vaņo kundze ieradīsies Kreutzmann kungs. Eh, varbūt eh, tagad eh, ieturēsim 5 minūšu kafijas pauzi. Arī Enstrāmkungs nebija šeit. Es tātad ierosinu, ka tagad būs īsa kafijas pauze, ja jūs vēlaties izmantot augstu tehnoloģiskos kafijas atmācības ārpusē, tad jūs to varat darīt. Un atgriezīsimies pusvienpadsmitos šeit. Uh, Dāmas un kungi, uh, tagad uh, būsim pilnā sastāvā un varēsim atsākt darbu. So, can we make a start? I saw Mr. Engstrom is varam sākt. Islēma kungs arī ir ieradies. Vai lūdzu? Arī Galo kundze. Tudnis kundze ir šeit. Kreisman kungs vēl nav e, ieradies, tomēr viņš noteikti būs. Es domāju, ka mēs varētu sākt. Jā, tas jūs apmierina. Pirmkārt, vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir snieguši daudzas vērtīgas idejas, eh, lai uzlabotu komisijas eh, priekšlikumu un lai uzlabotu man ziņojumu. Kā jūs to zināt, tad eh, mums bija vairāk nekā 300 grozījumu. Un tātad, kur tieši šobrīd atrodamies šajā procesā? Pateicoties ļoti citīgajam mūsu sekretariāta darbam, viņi strādāja arī Ziemassvētku nedēļā um, izstrādājām 33 kompromisa grozējumus. Tad eh, švābā kungā tad es saju, sajaucu šos ziņojumus. Tātad ir 12 eh, eh, kompromisa grozējumu projekti attiecībā uz patērētāju tiesību elementiem šajā priekšlikumā. Nu, sākam, tad, tas ir tas, ko, uz ko mēs koncentrējāmies. Un rezumējot, Eh, tiem, kuri tagad, tagad sāk pildies eh, komisijos šajā diskusijā, jūs atcerēsiet, ka mēs eh, vienojāmies politisko grupu starpā izmainīt risku struktūru tādā veidā, lai mēs varētu ieviest mūsu uzlabojumus saistībā ar patērētāju tiesībām, kā grozījums pašreizējai pakalpojumu direktīvai, kura ir spēkā. Un tas e, guva e, ļoti plašu atbalstu e, visu izaistīto pušu starpā. Un es ceru, ka Vīlēna kungs tagad ir apmierināts ar šo pieeju, tāpēc, ka es šobrīd esmu pārliecināts par to, ka mums ir pareizā pieeja, ko esam iesākuši ar kompromisa grozījumiem. Tātad mēs esam cenšies iekļaut vairākus diezgan apjomīgus kompromisa grozījumus un kā pēc iespējas vairāk punktu, kas, eh, manuprāt, tikai uzlabotu šo priekšlikumu. Un es neesmu pieņēmis visu kolēģu idejas, tomēr mums eh, bija ļoti eh, konstruktīva divu stundu diskusija, kurā mēs iedzinājāmies visos kompromisos detalizētā veidā. Un tagad es jums varu paziņot, ka Eh, šie eh, kompromisi nākamajā nedēļā eh, tiks publicēti, un tur būs iekļautas tās izmaiņas, kuras es, par kurām mēs vienojāmies ar ēnu referentiem vakardien. Es nevēlētos šorīt ierosināt, tad jūs paši zināt, kas tur ir tomēr attiecībā uz patēriņu, vēlētos šo to norādīt. Pirms ķeros pie detaļām Visi kolēģi, kur iesniedz eh, grozījumus, eh, kā piemēram Tuns kundze, Kanelāgens kundze, Galo kundze, Arijas eh, kundze, tātad kurš iesniegs, iesniegs grozījumus, jūs visi iepazināties ar kompromisiem, jūs tos varējāt redzēt, un tagad es esmu iepazinies ar vairākiem jūsu grozījumiem. Runājot par detaļām Tas eh, eh, izriet eh, no priešakuma pārstaturizēšanas. Pirmkārt, mums bija papildus prasības pirms līguma slēgšanas nosacījumiem, kurus nacionālajiem regulātājiem ir jāpiemēro savās tirgos. Un es domāju, ka pamatā izmaiņas visi pieņēma. Bija vairākas detaļas par terminālu aprīkojumu un uh, informāciju, eh, kā var adaptēt eh, šo terminālu eh, aprīkojumu, kā tas ir risināms un kas ir atbildīgs par izmaksām. Līdz ar to es centīšos to precizēt ar apsvērumu un iespējamu pārformulējumu. Tad ir arī būtisks jautājums, kurš, manuprāt, ir tāds, kurš mums ir jāpēta kontekstā mm, sasaistot to ar patērētāju tiesībām kopumā, tad attiecībā uz uh, pasākumiem eh, gadījumā, eh, kad ir eh, šie non-performance kontrakti. Tas ir punkts, uz kuru norādīja Enstrāma kungs, kā arī citas grupas. Un runa ir par patērētāju spēju pārsūtīt līgumu gadījumā, ja pakalpojuma veikspēja ir neatbilstoša gaidām vai nu attiecībās kvalitāti, vai ātrumu, vai uzticamību. Es domāju, ka mēs jau esam uzlabojuši vairākus no apstākļiem, eh, tā eh, lai eh, tas viss kļūtu pārskatāmāks. Tomēr mēs vēl neesam sasaistījuši ar harmonizācijas aspektu. Manuprāt, tas būs diezgan sarežģīti. Piemērot harmonizētus pasākumus saistībā ar elektroniskajām komunikācijām. Bet, jebkurā gadījumā, es to izpētīšu, un mēs arī uzklausīsim juridiskos padomniekus, jo tas ir tiešām sarežģīts jautājums, arī saistībā ar šo eh, priekšlikumu un patērētāju tiesību direktīvu. Es eh, ierosinu, ka te būtu vēl veicamas vairāk detalizētas izmaiņas, eh, kas mums arī radās ēnu referents sanāksmā attiecībā uz formulējumu, jo sevišķi arī uz līguma ātruma piešķiršanu. Tas attiecās gan uz priekšlīguma informāciju, gan arī uz uh, informāciju, kas ir iekļauta uh, par uh, interneta ātrumu un datu pakalpojumiem. Tur bija uh, gan arī tikpat daudz jaunu priekšlikumu attiecībā uz to, kā būtu definējams uh, pamatā ātrums. Pamatā pamatā formulējums, par kur mēs vienojāmies kompleksā, bija teikt, ka fiksētām datu līnijām mēs tur būtu minēts, ka tad minimālais lejupielādes ātrums tad, eh, no mobilajiem datiem eh, minimālais datums būtu sasaistīts ar eh, pakalpojumu sniedzējiem un arī ar tirgu tīklu. Tāds eh, būtu ierosinātais kompromiss. Arī eh, komisijai būtu interesanti iepazīties ar šo eh, informāciju. Mums ir bijušas būtiskas diskusijas par šiem te apkopojumu pakalpojumiem, kas ir saržģīts juridiskais aspekts, kurš mums jāizpēta. Jo, kā jau mēs jau teicām, esam arī droši, ka Antonijas Vīlence to var apstiprināt. Universālā pakalpojuma pakalpojumu, tad, tad patētāju tiesību direktīva neatiecās uz televīzijas pakalpojumiem un citiem elektronisko mediju pakalpojumiem, kamēr, kamēr mums pastāv šis, šīs apkopotās pakotnes, kur daļa no līguma eh, ir saistīta ar elektroniskiem eh, pakalpojumiem. Uh, ir rodas jautājums par to, kas notiek ar daļu no šiem apkalpotajiem pakalpojumiem. Juridiskā ziņā ir iespējams izbeigt televīzijas elementu, tomēr, manuprāt, nebūtu iespējams ieviest dažas no līgumu izmaiņošā, izmaino, izmainošām um, nosacījumiem. Un tāpēc mēs to visu detalizētāk izpētīsim, ja Antonijs Vīlēns par to vēlas izteikties. Uh, vai arī, ja viņš vēlas dalīties ar kādu juridisku padomu pēc tam. Jo, manuprāt, tas ir tiešām būs būtiski. Attiecībā uz patēriņa kontroli, es domāju, ka pamatā mēs par to vienojāmies, bija daži detalizētāki punkti. Pamatā eh, varu eh, piekrist tam, ka ir jāpieņem visas pakotnes eh, no ēnu referentiem attiecībā uz ārkārtas pakalpojumiem 112 eh, pakalpojumam, tātad, eh, kas nebija komisijas eh, priekšlikums. Un tas, ka mēs varam atvērt jautājumus attiecībā uz 112 un ārkārtas dienestiem. Un es arī esmu uzticējis Banjo kundzei, kurai tātad izplatīja savu priekšlikumu. Jūs varat ar to pavisam drīz iepazīties. Uh, Es viņai lūdzu precizēt uh, savu priešakumu jaunam 26a uh, um, uh, punktam attiecībā uz uh, pakalpojumiem. Es to principā atbalstu, tomēr vairāk vēlētos dzirdēt uh, par šo priekšlikumu, tāpēc es viņu aicinu mūs iepazīstināt ar šo uh, aspektu. Un tad arī skatīsimies, vai rēnu referentiem varam tam piekrist. Un visbeidzot, attiecībā uz um, pakalpojuma sniedzēja mājas eh, atvieglošana. Man personīgā informācija eh, ierosinājums ir to nepadarīt sarežģītāk. Un par to arī balstu, balsos visi mani kolēģi, un līdz ar to es arī varu ierosināt, ka ir jābūt šeit vairāk par respektīviem e, šim saņemošajam uh, datu sniedzējām uh, e, ir jāvada process un ir jābūt uh, izmaiņām tiesību aktos. Manuprāt, tas ir tiešām arī spēcina komisijas sākotnējo priekšlikumu. Eh, Tāda ir šī brīža eh, situācija. Es ceru, ka eh, kolēģi varēs izanalizēt grozījumus apmierinošā veidā. Tad attiecībā uz otro galveno mūsu priekšlikuma elementu, kas attiecās uz elementu, kādu esam saglabājuši, un tagad tas ir fokusēts regulējums par brīvu pieeju internetam. Manuprāt, tā tik tiešām ir pareizā pieeja, un es, eh, esmu, eh, es atbalstu pārregulēšanu šajā jomā skaidrībai ir eh, nepieciešama, tad, lai dalībvalstīs būtu konsekvence juridiskais ietvers Eiropas Savienībā. Un tik tiešām ir ma maza klauzula, kas ir saistīts ar šo atvērtā interneta regulējumu. Man bija ļoti daudz uh, detalizētu grozījumu attiecībā uz formulēm, esam tos izpētējuši detalizētā veidā, un ēnu referents saņems eh, priekšlikumus no manis nākamajā daļā. Mēs eh, par tiem vēlamies eh, diskutēt nākamajā ēnu referents nākamajā trešdienas pēcpusdienā. Un tagad, tagad tā vietā būs Baņiekunga preses konference pulksten trijos. Jums būs tomēr iespēja ar tiem iepazīties iepriekš. Vēlējos šeit ko bilst eh, par pieeju. Tas ir, ir bijis ļoti uh, noderīga informācija no Bereka kunga, kur ir izstrādājuši franču regulētāji, kuri ir vadošie šajā jomā uh, par uh, idejām un grozījumiem. Un, manuprāt, uh, tur ir daudz uh, ļoti noderīgu padomu. Un es domāju, ka vairums eh, ēnu referentu jau ir saņēmis, ja jūs ne, nesat saņēmuši savu eksemplāru, tad uh, re, adresējiet savu lūgumu sekretariātam un eksemplāru saņemsiet. Manuprāt, ja, būtiskākais jautājums šeit ir par to, ka ir nepieciešama tāda likumdošana, kur ir skaidra uh, un nepārprotama un uh, kura sniedz juridisko ietvaru, kura ietvaros varam virzīties uz priekšu, balsoties uz šī pamata. Un tāpēc es esmu bijis eh, ļoti stinks attiecībā uz konceptiem, kuri, manuprāt, ir ārkārtīgi nedroši vai kurus ir grūti saprast. Līdz ar to tādas eh, lietas eh, kā tātad, internets, interneta dažādi aspekti. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas būtu noteikti šeit jāiekļauj priekšlikumā, un tad ir jāstāsta, kas ir īsti šie specializētie pakalpojumi. Uh, Eh, kas ir galvenā sastāvdaļa un galvenais, galvenā pazīme, lai nošķirtu eh, specializētu pakalpojumu eh, no plašas piekļuvas internetu pakalpojumiem? Manuprāt, mums visiem vajadzētu pieņemt šādu ļoti mm, dziļi pētošu pieeju, lai saprastu, kas ir galvenās pazīmes, kas to visu uh, nošķir, un to nevajadzētu uh, sajaukt ar dažādiem blakus efektiem, jo, manuprāt, kad šīs skaidrās definīcijas ir uh, pateiktas attiecībā uz e, interneta pieeja pakalpojumiem, tad var nonākt pie tā, ka ir vienošanās par to, kā um, risināt potenciālu konfliktu to starpā un kā ir iespējams uh, risināt diskriminējošu attieksmi. Es vēlos jums atgādināt, ka uh, pašreizējā patērētāja tiesību uh, direktīvā jau uh, pastāv nosīma, kā risināt šādus gadījumus, un uh, tas, uh, to regulātāji jau tagad izmanto. Uh, Un tas viss eh, tiktu arī pārnes uz šo te jauno regulējumu, bet mums jau ir eh, ietvers, eh, kurš pastāv un kuru tad, tad, piemēro regulētāji. Un līdz ar to es nedomāju, ka mums nāktos mainīt to, kas jau ir pasauloša apraksa. Līdz ar to pamatā tas, ka mēs esam noteikuši šīs pamatdefinīcijas, tas ir ļoti būtiski, lai norādītu, kas ir jādara, sakot, ka īpašie pakalpojumi Eh, nevar novest pie materiālas eh, degradācijas eh, internets nedzēja pakalpojumos. Jūs ar to visu varēsiet iepazīties. Un visbeidzot, attiecībā uz praktiskām lietām. 23.5. pantā, tātad tā ir Delka Stiljo kundzes kompetence rūpniecības komitejā. Šobrīd es netaisos uh, ievies kādus kompromisa grozījumus, skatīšos, kas izrietēs no Delgas Tiljo kundzes diskusijām, un tad to visu apspriedīsim ar jums, tāpēc, ka e, Rūpniecības e, komitējā šajā e, jomā ir galvenā loma, un mēs esam priecīgi par viņu pieeju. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit pašiem pēc tā, pie tā naudas kavēties, un tā ir mana pieeja. Atvainojos par to, ka tik daudz tātad, izteicos, tomēr ir skaidrs, ka esam veikuši lielu progresu. Uh, Un tagad eh, aicinu ēnu referents izteikties. Un arī, protams, citi var iesniegt, eh, izteikt savus grozījumus. Un tagad aicināšu stundas eh, kundzi izteikties Vāstas kunga vietā. Paldies! Piekrītu tam, ko Basas kungs, kundze tad ir teikusi, tad viņa saka to, ka, diemžēl, tā kā man ir jāuzklaus publiska uzklausīšana nodarbinātības komitejā par operāciju un uh, aspektiem un trojkas uh, lomu, tad es uh, šobrīd nevaru apmeklēt šo sanāksmi. Es jau no sākuma vēlētos uzsvērt to, ka šim atzinuma projektam ir augsta kvalitāte, ar to, un tam tautas partija var arī piekrist. Mēs piekrītam ierosinātājai pieejai par to, ka ir jāstiprina patērētāju tiesības, citiem vārdiem sakot, uh, Eh, ka eh, šāds eh, mm, pastiprinājums labāk tiek veikts, grozot direktīvu par visavērējiem pakalpojumiem un noraidot komisijas pieeju par to, ka tas būtu jāharmonizē regulas veidā. Es uzskatu, ka pastāv um, konsensa par uh, šo jautājumu. Tomēr par spīti mūsu vispārējiem uh, visādai piekrišanai, referenta uh, piekrišanai, tad uh, tika iesniegts 300 grozījumi. Es pati uh, iesniedzu 18 uh, e, grozījumus, lai uzlabotu šo ziņojuma projektu. Bet no otras puses uh, mēs esam iesnieguši tehniskus grozījumus, uh, kuri uh, ir uh, izmantojuši regulas uh, elementus tātad no šīs uh, vispārējo pakalpojumu direktīvas. Un attiecībā uz šo punktu Eh, daļēji vai pilnībā tiek svītroti arī eh, panti un asērumi. Un tad, eh, kad, un ja šie noteikumi tiek pārnesti uz vispārējo pakalpojumu direktīvas, tad vairs nav vajadzības paturēt apsvērumu šajā regulā, kuri ir saistīti ar patērētāju tiesībām. Bet no otras puses, mēs iesniedzām grozījumus, lai uzlabotu sākotnējo priekšlikumu attiecībā uz uh, 21. pānta trešo punktu, mēs eh, nevaram piekrist referenta uh, viedoklim, uh, ka šis visā pāns ir jāstrīpo, jāsvītro. Un mans uh, grozējums uh, nesvītro uh, atsaucas, kuras ir saistītas ar nediskrimināciju, balsoties uz rezidents vietu un tautību. Un um, pakalpojumu uh, sniegšanas, tad, paga, Tātad um, uzņēmējdarbības uh, brīvība un par spīti tam, uh, ka uh, to visu sēdz līgums par Eiropas Savienības darbību, mūsuprāt, atsauce uz šiem principiem būtu saglabājama. To nevajadzētu pastiprināt. To vajadzētu pastiprināt, un mēs varam piekrīst tam, ka mm, tāda mehānisma stiprināšana, kurš regulē patēriņu, mēs varam piekrist, ka ka eh, tāda eh, mehānisma izveida, kas regulē patēriņu, ir nepieciešama, ja tas ir eh, pieejams bez maksas patērētājiem. Attiecībā uz uh, skaidru pārslēgšanu, šo pārslēgšanas procesu vajadzētu uh, papildināt ar vienu darba dienu. Referente ir iepazīstinājusi ar saviem kompromisa grozījumiem, kur ir 12, attiecībā uz pantiem, kur attiecās patērtāju aizsardzību. Un vēlreiz es vēlētos uzsvērt uh, to, ka uh, Eh, šie priekšlikumi ir tik tiešām kvalitatīvi. Ēnu, referen ēnu referentu sanāksme notika, e, un tajā tika apspriesti šie grozījumi, un tika panāks liels e, konsens. Un tagad mēs e, gaidām referenta kompromisa grozījumus attiecībā uz pārējām lietām. Tomēr, ņemot vērā pastāvušo sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, es domāju, ka mēs viegli varēsim panākt vienošanās par atlikušajiem jautājumiem. Un noslēgumā vēlos teikt, ka Vēlētos garantēt uh, referentam uh, to, ka tautas eh, partija sadarbosies, lai iegūtu uh, tādu atzinumu, kurš aizsargā patērētāju un uh, sniedz ieguldījumu Eiropas uh, telekomunikāciju tirga uh, izveidi. Paldies! Paldies! Kreutzmann kungs nav šeit. Engstrām kungs. un tad Van Heien kundze arī izteikties. Engstam, kungs, lūdzu. Es vēlētos eh, pateikties jums, kā uh, referentam, uh, par šo ļoti izcilo un konstruktīvo darbu, kas ir veikts. Ēnu uh, referents nāksme bija ļoti konstruktīva. Un kā jau Bastes kundze, Cērtuns kundze teica, Mēs eh, bijām ļoti tuvu tam, lai panāktu konsensu par patērētāju tiesību aizsardzības aspektiem. Un, protams, ka es ļoti gaidu uh, diskusiju par neutralitātes aspektiem, tāpēc, ka uh, šajā komitejā tika skaidri norādīts, ka uh, tā ir mana lieta un man tas ļoti interesē un man lielākās bažas ir par to, ka mums ir jāgarantē, lai specializētie pakalpojumi nekļūtu uh, Eh, par kādu trojas zirgu, kaut ko tādu, kas eh, apdraud brīvu un atvērtu internetu, jo kā mēs jau mēs par to visu vienojāmies, tad eh, internets ir vissvarīgākais faktors jebkuram ja uzņēmumam, kurš vēlas um, veikt uzņēmē darbību Eiropā, tas ir pilnīgi esenciāls. Līdz ar to mums ir uh, jāgarantē, uh, ka uh, ir šāds brīvs internets, lai veicinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi. Tomēr es uh, Eh, tad ar interesi gaidu to, kas notiks nākamajā nedēļā. Es eh, ceru, ka es eh, jūs šajā ziņā nepievilšu. Es ceru, ka būs tiešām dzīvīgas diskusijas. Van Heijers, kundze. Šīs diskusijas tiešām ir ļoti um, dzīvīgas, un no sākuma sāktos pateikties referentam par izcilo veikto darbu. Var arī pievienoties <clears throat> pamata pieejai. Um, tādā, tādā ziņā arī tiek atbalstīta komisijas pieeja un tajā pašā laikā arī koncentrēšanās uz labām pastāvošām struktūrām attiecībā uz patērtāju aizsardzību. Uh, te ir viens punkts, uh, attiecībā uz kur man ir jautājums referentam. Attiecībā uz kompromisa bāzi. Uh, runa ir par fiksētajām datu saiknēm, kuras parasti ir patērtāju rīcībā. Runa ir par Uh, minimālo lejupielādes ritmu. Ko nozīmē uh, šis te termins parasti vai ir iespējams uh, arī aiziet zem šī līmeņa, kurš ir vidējais līmeņis tātad datiem, kuri tiek lejupielādēti? Kādi, kādas ir atsaucas uz lejupielādes ātrumu un ritmu vai ir kāds <clears throat> vidējais līmenis? Mums ir jāsaka, ka jānodefinē, nu eh, kāda ir reālā tīkla kapacitāte, tāpēc, ka eh, netiek eh, daudz par to runāts, tas netiek reklamēts. Tieši patērētājiem ir jāsaprot, kādas ir minimālās pieejamās iespējas, un ir arī jātīsta tīkls gal galā. Jo telekomunikāciju operatoriem gal galā ir līgumi ar saviem klientiem, un viņiem nākas izmantot infrastruktūru garantējot eh, priekš šos eh, mm, pakalpojumus. Uz to arī koncentrējas mans eh, grozījums, tātad šis te normally available, vai mēs varētu to precizēt, ko tas īsti nozīmē. Un otrā lieta, es varu pievienoties Esram kungam, tādā ziņā, ka, manuprāt, šis aspekts ir ļoti svarīgs, ja mēs vēlamies garantēt to, ka specializētie pakalpojumi pastāv, ka tie ir specifiskas kvalitātes pakalpojumi, ja mēs vēl, vēlamies, eh, lai eh, tie tiktu nošķirt no klasiskā interneta, tad, tad šeit mums ir nepieciešams skaidrs definīcijas attiecībā uz tīkla neutralitāti. Un tad šādām definīcijām ir jābūt skaidrām, nemaldinošām. Tika uh, prezentēti uh, grozījumi, kuri iespējams uh, nav pretrunā, uh, savstarpē, nav starpējā pretrunā. Tomēr ir nepieciešams uh, strādāt uh, pie kompromisa grozījuma, kas uh, paskaidrotu neutralitātes uh, principu tīklā arī ņemot vērā pagājušās nedēļas darbu, tik tiešām nāktos paskaidrot, ka tīkla neutralitāte nenozīmē to, ka ir iespējams eh, pieņemt pilnīgu visu tīklā, ka viss ir iespējams, eh, vis, visu ir iespējams pārnest eh, un izplatīt tirgū, piemēram, tādas lietas kā bērnu pornogrāfija, kaut kāds nelegālais saturs. Pastāv normas, kuras paredz iejaukšanas no tiesību sargājušais tās pušas Un līdz ar to ar šiem priekšlikumiem mēs nevaram izvērst kaut kādas jaunas eh, lietas. Par eh, pārkāpumiem eh, ir piemērojami sodi ar juridisko instrumentu palīdzību. Ir tātad jāspēj ieraukties tīklu, kad ir bērnu pornogrāfijas gadījumi. Un šī iemesla dēļ Eiropas parlaments vienmēr ir uzsvēris, ka ir jābūt iespējamam vienmēr eh, izslēgt šo eh, informāciju no pamata, no avota, un tāpēc ir nepieciešams atrast skaidru definīciju, kura arī eh, ņemtu vērā dažādus juridiskos procesus. Es domāju, ka šim, šis aspekts ir jāņem vērā, izstrādājot kompromisu. Paldies! Paldies par jūsu viedokli! Es eh, priecājos par eh, to, ka jūsu viedoklis ir tāds, ka šīm definīcijām ir jābūt ļoti skaidrām. Nedrīkst būt tā, ka ir skaisti vārdi, par kuriem mēs nesaprotam, ko tie nozīmē. Tad attiecībā uz eh, šīm te viesabonēšanas izmaksu pakāpenisku izslēgšanu, manuprāt, tā tiešām ir viena no lielākajām prioritātēm. Un, šie, eh, un šo, pilsoņi šos eh, risinājumus ļoti eh, gaida. Tad pilsoņi, kurus mēs reprezentējam. Un par šiem jautājumiem tiešām vajadzētu parūpēties. Tas ir arī viss. Tātad interneta viesabināšanas izmaksu samazināšanai vajadzētu būt mūsu prioritātēm. Ja neviens eh, cits nevēlas uh, izsēties, tad uh, lūkšu Vilēnu kungu izsēties. Un varbūt arī sniegt kādu tālāku uh, padomu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Diemžēl. Es uh, šobrīd uh, nevaru paziņot uh, par um, šo te samierināšanās. Uh, instrumentu, un arī attiecībā uz jūs ierosinoto instrumentu, protams, es eh, ņemšu vērā vispārējo virzību. Šeit mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs eh, pārāk koncentrējamies uz instrumentiem kā tādiem, vajadzētu jebkurā gadījumā paturēt prātā vispārējo mērķi, ko mēs šeit cenšamies panākt. Tas ir garantēt to, ka mums eh, ir Eh, kopīgi operāciju apstākļi Eiropā un kopīgi patēriņa eh, apstākļi patērētājiem. Un tātad eh, esmu norādījis uz komisijas preferencēm, kā sasniegt šo mērķi. Es vēlētos komentēt par dažiem no punktiem, kuri tika aktualizēti saistībā ar kompromisa grozījumiem. Protams, ka tie daž, nāca no dažādām perspektīvām, tomēr, manuprāt, joprojām eh, tie tiec uz vienu to pašu mērķi. Pirmkārt, es tad, tad eh, eh, nekomentēšu par pilnīgi visu saņemto materiālu. Vēlamies uzsvērt, ka neatkarīgi no instrumenta, Tātad, ja instruments ir tas, eh, kuru uh, izvēlas referenci vai citi šajā komitejā, tad uh, līdzekļi, ar kuriem panākt īstu uh, vienotību, tam visam ir nepieciešama elastība. Un par, uz to ļoti jākoncentrējas. Un komisija ļoti arī atbalsta pieredzi kādu ir iespējams sniegt ar vadlīniju palīdzību saistībā ar dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar īstenošanu. Tomēr mūsuprāt, saistību šiem īstenošanas pasākumiem zināmās jomās joprojām ir ļoti liela nozīme. Un otrkārt, es vēlētos atbalstīt faktu, ka vairākās eh, jomās, jā, es pareizi esmu to sapratis, eh, kompromisa grozījumi mērķis ir iekļaut eh, būtiskus elementus no komisijas priekšlikuma. Iespējams, tas tie nevienmēr ir identiski, tomēr tad tādus elementus, kuri sākotnēji netika paredzēti un par kur, kuriem esam ļoti priecīgi, ka tie ir attīstīti līdz konsensam un ka dažas no šīm lietām ir tā vērtas, lai tās iekļautu e, šajā harmonizācijas pasākumā šobrīd. Un es arī vēlētos e, atbalstīt e, jo sevišķi to, ka tātad, ja jūs prāt vēl ir tātad šis sasaistīšanas jautājums. Uh, tur vēl ir jānosāk izvēršanas iespējas, un komisijas priešlikuma loģika šādā ziņā ir tāda, ka ļoti detalizētie priešlikumi attiecībā uz līgumu izspēšanu patētāju interesēs un konkurētspējas interesēs eh, to visu var apdraudēt eh, tas, eh, ka ap, sasaistīšana, uz sasaistīšanu neatiecas noteikumi. Līdz ar to ir tātad eh, eh, runa par vispārīgiem līgumiem. Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs vēlētos eh, ar jums vēl diskutēt nākamo dienu laikā un nākamo nedēļu laikā. Un tajā pašā laikā priecājamies redzēt to, ka te ir turpmāki signāli attiecībā uz vispārīgo jautājumu par to, ka ir jāatbalsta patēriņa kontrole, kaut arī es ņemu vērā papildus šo te līgumu, lūgumu no Bastas kundzes šajā ziņā kad notiek pārslēgšanās. Mēs arī vēlētos atbalstīt uh, signālu par to, ka tad uzvarošais uh, pakalpojums sniedzējs ir uh, piemērotākais, balstoties uz stimulu struktūru, kur pastāv. Tad attiecībā uz otro aspektu. Tas ir pašreizušā režīma aspekts, kurš tad ir pamats dažādām īstenošanas grūtībām, Protams, kā mēs ļoti atbalstām komitejas vispārīgo interesi, kas vienmēr tāda ir bijusi saistībā ar šo jautājumu. Domāju, jūs to sapratīsiet, ka mēs tiešām nevēlamies eh, procedūrā, kuru esam apzināti cenšies eh, koncentrēt uz jautājumiem, kuri virzīs uz priekšu vienotāts eh, tirgus eh, un patēriņa noslēgšanu mēs eh, nevēlamies arī izplatīt mūsu priešlikuma um, ehm, ietekmi, jo sevišķi saistībā ar ietekmes mm, novērtējumu apzinās, kāda būs mūsu <clears throat> virzienā vērstā kritika. Sasībā ar visiem mūsu ierosinātajiem priekšlikumiem. Tad attiecībā uz jautājumu par to, ka ir e, jāatver specializēti pakalpojumi, kā jau jūs to teicāt, priekšētāji kungs, tad e, joprojām ir vairāku dienu darbs ar ēnu referentiem, lai e, sniegtu ēnu grozījumu šajā jomā, un te es varu pavisam īsi izteikties, ka mēs esam lielā mērā vienot ar jums tādā ziņā, ka ir nepieciešami viskaidrākie termini saistībā ar šiem spērnīgiem jautājumiem un Mēs ar saviem kolēģiem pēc mūsu garās sadarbības pie šī jautājuma daudz gadu, garu, gadu laikā cenšamies eh, nonākt pie noderīgiem rezultātiem. Es tikai vēlējos pateikt, ka skaidrības, eh, centieniem pēc, pēc skaidrības nevajag mūs novest eh, tehniskās lamatās, kuras eh, ļoti drīz tāpat no ražotāja puses tiek jau aizmirstas. Noteikti mēs uzskatām, ka pēc principa risināts jautājums ir svarīgāka pieeja. Es jau dzirdēju ko līdzīgu no jūsu mūs, mutes priekšsēdētāja kungs, kad mēs runājām par tādiem konceptiem kā īpašie pakalpojumi, un es jums pilnīgi tur piekrītu. Well, Paldies! Paldies par jūsu ļoti konstruktīvo atbildi. Kaut arī Es eh, joprojām neesmu pārliecināts, ka mums izdosies darīt visu, lai tiešām izdarītu reverendus patērētājiem. Es saprotu, ka kaut arī šie grozījumi no izmaiņu puses raugoties un salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu ir ļoti būtiski. Piemēram, devītajā gadā šajā komitejā būtisks fails bija uh, universālo pakalpojumu direktīva, un eh, šobrīd mēs šajā priekšlikumā esam iekļāvuši arī ļoti citus interesantus eh, priekšlikumus. Un mēs vēlējāmies stiprināt eh, gan tekstuāli, gan arī citādā ziņā komisijas sākotnējo 9. gada tekstu. Un tomēr mēs uzskatām, ka jau izveidotu platformu izmaiņas un sadarbība ar regulātoriem, kuri šobrīd mēģina darboties saskaņā ar regulu. Un ja mēs vēlamies šobrīd uzspiest pilnīgi jaunu re, regulu, tad es atvainojos, ka man ir jāatkārtojas, un tomēr es nedomāju, ka tas ir pareizais risinājums. Uh, Šajā ziņā starp teža abām institūcijām ir būtiska viedokļa atšķirība, un tomēr parlamenta virzīšanās uz direktīvas pusi diez vai mainīsies. Tā tad eh, redzēsim kādu ūdeni uz dzirnavām lies komisija, bet parlaments nav gatavs šīs dzirnavas vispār kustināt. Un eh, iespējams, ka mums vajadzētu eh, parunāt par šīs regulas saistību ar atsaists regulu. Un eh, vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to. Vēlētos varbūt atbildēt uz vairākiem citiem kolēģis teiktajiem komentāriem. Vispirms Mani priecē, ka jūs pieskārāties tehnoloģiskās eh, neutralitātes principam un kādā veidā šo regulu sakārtot un piemērot mūsdienām. Tas, ka varbūt eh, atsevišķa regula ļaus e, atsevišķi risināt konkrēts jautājums, tā ir, un tomēr nepiekrīt Henskundas teiktajam. Jo mēs esam pilnīgi visus punktus, kuru, kuri mums tika darīti zinām, esam iekļāvuši dažādos definējumos, bet tas tikai un vienīgi veicina juridisko nedrošību. Un man vēlreiz ir jāatkārtojas, ka mums ir jābūt ārkārtīgi precīziem Un eh, mums ir pilnīgi skaidri jāuzsver tas, ko tad mēs īsti vēlamies. Un neutralitāte kā koncepts juridiski nevar tikt eh, noformulēta, jo lielākajai daļai cilvēku būs dažāds viedoklis par to, kas tad tas ir. Un regula, kurai ir jāatrunā tīkla neutralitātes princips. Ja pati tīkla neutralitāte nav definēta, tad diez vai tā regulai būtu kāda jēga. Sastrādājoties ar dalību valstu regulātoriem, lai nebūtu tā, ka šie regulātori nāk klajā ar papildus konceptiem, kuri telekomunikāciju attīstītājiem un ražotājiem uzliks vēl papildus saistības, kas nevienam nav vajadzīgs. Es, protams, vēlētos, lai jūs iepazīstaties ar komisijas dokumentu. Dokuments ir liederīgs. Un tomēr vēlētos, jūs ide, vēlētos pateikt, kurā vietā es nepiekrītu šim dokumentam. Protams, dokumentu mēs varam izmantot tālāk diskusiju veicināšanai, un tomēr mūsu papildinātajām definīcijām vajadzētu palīdzēt regulātoriem strādāt. Un komisijas šeit izskanējusi ideja, ka mums ir jāpieturās lai, pie principa, ka mēs sakārtojam šo jomu, ir ārkārtīgi būtiska. Nākamnedēļ tiekoties, varēsim par to runāt specifiskāk. Bastas skundze, viss jūs teiktais ir ļoti labs Jautājums par ātruma mērītājiem. Tas ir ļoti grūts jautājums ekonomiskos terminos to atrunājot, proti lakoniski izsakoties. 17. lapas pusē esmu mēģinājis to šādā veidā formulēt. Un Bastas kundze jaunajā 3A klauzulā redzēs, ka es esmu mēģinājis atrunāt vispārējās vadlīnijas, kuras nosaka pakalpojumu pieeju, kā arī informācijas nopublicēšanas aspektus. Tas ir vienīgais veids, kādā veidā mēs varam sakārtot šo jomu, un detaļās nevēlos iedziļināties. Neviens eh, jau šeit no mums netaisās iegūt detalizētus paskaidrojumus. Mobilo telefonu jomā situācija ir īpaši daudzveidīga, jo pakalpojumu izmantotāja geogrāfiskā atrakts, atrašanās vieta. Un, eh, piemēram, mēs visi zinām, kas notiek jaungada brīdī, kad eh, izmantot eh, telekomunikāciju sakars ir neiespējami, bet um, pamatu pamatos, kādu ātrumu sistēmai mēs uzskatītu par pieņemamu. Tā tad sistēma var palaist tirgu un pārdot tikai tad, ja tā izpildīs noteiktus minimālā ātruma nosacījumus tā saucamajās maksimumstundās. Un tas noteikti ļaus patērētājiem vieglāk izprast, kuru provideru izvēlēties, ja šie minimālie ātrumi būs norādīti piedāvājumā. Protams, daudzi mēģina iebilst Daudz mēģina apkarot to, ka provideri norāda maksimālo ātrumu, kurš patiesībā netiek sasniegts nekad. Mums vajadzētu atrunāt to, kas ir pirms līguma slēgšanas informācijā sniegts patērētājam, un vajag tiešām nodrošināt to, lai cilvēki, kas slēdz līgumu ar teleoperatoru, zin, uz ko viņi parakstās. Uh, Esam par to jau runājuši atkal un atkal, ka detalizētāku definīciju mēs izstrādāsim vēlāk, bet pēc principa esam viensprātis. Ja nepieciešams, mēs varam paraudzīties uz apsvērumu. Komisija jau ir aps, šo apsvērumu iekļāvusi savā regulā, un mēs varam salīdzināt komisijas un mūsu tekstu. Tas šobrīd nav iekļauts kompromisā. Ja jums nekas nebūtu vēl sakāms, tad es vēlētos pateikties visiem par eh, ieguldījumu šajā tik svarīgajā dokumentā. Mums um, ir paredzēta tikšanās nākamnedēļ par internetu pieeju. Un pieņemsim šo janvāra beigās. 27. februārī eh, Rūpniecības komitejā būs atzinums. Es eh, saprotu, ka varbūt eh, par kompromisiem mēs vēl ir pārāk runāt kad, bet eh, visticamākais, ka mums izdosies šo darbu panākt, li, pabeigt līdz sasaukuma beigām. Un tagad esam nonākuši līdz devītajam punktam - Solvit kungs. Solvit. Lekagārda kungs ir referents. Um, is Mr. Lekagārds here? Vai Lekagārda kungs ir šeit? Uh, on his way from the airport. Lokagard kungs eh, vēl ir lidostā. Nu labi. Uh, so he is due on at 11.20 and is now 11.19. Lokagārda kungam bija jāsāk runāt 11.20 un šobrīd ir bez vienas minūtes 11.20. Sorry, Mr. Lokagārdas. Lokagārda kungs nebūs. Uh, can we talk to him on his, can we see where he is? I think. Uh, Lokagārda kungs ir pazudis. Jo, ja Lokagārda kungs uh, kavēsies būtiski, tad mēs varam vienkārši veikt 5 minūtes. All right. Tiekamies atkal 11.30. Es atvainojos, ka mums ir tādas 5 minūšu pauzes, un tomēr ir ļoti labi, ja politisko grupu koordinatori varētu garantēt, ka attiecīgās grupas referents ir šeit laikā. Tā mēs nevaram tālāk strādāt, jo kolēģi tomēr ir ieradušies šeit, lai sākt laikā. 11.30 tiekamies šeit. Un ja 11.30 eh, Lokagārda kungs vēl nebūs ieradies šeit, tad mums būs jārod cita risinājuma, lai skatītu viņa ziņojumu.

Uh, right, uh, ladies and gentlemen. Uh... Godātas dāmas un kungi. Es vēlētu šeit sveikt mūsu referentu, kurš ir ieradies patiešo no Taivānas un patiešo no lidostas. Viņš mums iepazīstinās ar grozījumiem par pašiniciatētas ziņojumu Solvit sakarā. Tūnis kundze kura runās Hanslaks kundzes vārdā. Abelas kundze, kuru šeit sirsnīgi vēlētos sveikt, Rēls, Rīls kundze, kura runās Foks vārdā, kurš ir. Es, es pats būšu Aslī Foks vārdā runājošs, un ir arī Grovens kundze, kas pārstāv Markt ģenerāla direktorātu, un es vēlētos dzirdēt arī jūsu viedokli par uh, grozījumiem. Un tagad man ir ļoti liels prieks dot vārdu referentam un iepazīstināt mūs ar 49 grozījumiem, kas ir iesniegti par viņa ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, um, un laimīgi jauno gadu visiem. Kā jau priekšsēdētāji kungs teica, es atvainojos, ka es uh, esmu ieradies ar nokavēšanos, bet es tiešām tikko ierados uh, no Taivānas, kurā man bija ļoti interesanti piedzīvojumi vēlējos uh, pateikt, ka Taivanai ir nepieciešams FTE, un ja tiešām tas nebūtu ķīniešu dēļ, tad visticamākais, ka mums tas būtu. Tad mums jau būtu brīvās tirdzniecības nolīgums ar Taivānu. 49 grozījumi, visi ļoti interesanti. Uzskatu, ka eh, nelielais iesniegto grozījumu skaits liecina par to, ka manā ziņojuma sākotnējā tekstā jau ir varbūt eh, pārstāvēts radikāls viedoklis, bet ne tik revolucionārs, lai izraisītu grozījumu plūsmu. Par eh, komisijas idejām tātad. Eh, tiekoties ar komisijas pārstāvjiem decembrī, mēs izskatījām manu grozījumu, un groz, vairākos grozījumos ir pārklāšanās, tāpēc domāju, ka izdosies panākt kompromisu tekstu. Cits saka, sakāmais būtu izglītošanas kampaņas, biznesa, asociācija, iesaus, iesaistīšana, paraugprakses apmaiņa un citi jautājumi. Lai izmantotu vēsturiski radušos brīdi, es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie jau sākotnēji noteiktā balsošanas datuma 23. janvāra. Vēlējos pateikt, ka šodien vai rīt mans sekretārs izsūtīs jums kompromisu grozījumu tekstu, un uh, otrdien vai trešdien mēs varētu tikties oficiāli vai neoficiāli. Ja jūs, ēna referenti, uzskatāt, ka mums, varē, mums ir nepieciešams tikties klātienē, tad darīsim to. Ja ne, tad mēs varam sazināties e-pastiski. Paldies, prieksēdētājs! Tuins kundze! Mākslīgs kundze, diemžēl, nevar būt klāt, saka Tons kundze, un es runāšu viņas vārdā. Es pārēšu uz poļu valodu, jo viņi nosūtīja savus komentārus poļu valodā. Hanslikas kundze uzskata, ka Sovit ir jāuzskata par veiksmi stāstu. Tas ir lielisks problēmu risināšanas instruments, taču pilns potenciāls vēl nav izmantots. Daudz no iesniegtiem grozījumiem ir paredzēti, lai šo sistēmu mm, padarītu populārāku. Līdz ar to šis virziens uzskatāms par pozitīvu. Jā, nu, drošina attiecīga apmācība darba ņēmējiem. Hanslikas grozījumos ir minēta šī nepieciešamība. Uh, uzlabot solvitu šādā veidā. Potenciāla izmantošana lielā mērā ir atkarīga no darba ņēmēju kvalifikācijas un arī nepieciešams vairāk līdzekļu solvit nodrošināšanai. Tātad jāsniedz papildu finansējums, zināms finansiāls investīcijas, lai uzlabotu sadarbības ar solvit centriem. Hanslīks kundze piekrīt grozījumiem, kuri izvirza sev šādu mērķi. Labāk jāinformē arī patērētāju un uzņēmēju par savu iespējām. Hans Lika iesniedz grozījums arī ar šādu mērķi, un arī citi deputāti šādu grozījumu ir iesnieguši. Runājot par citām politikām, sociālajām tiesībām vai uh, nacionālajām uh, sociālā nodrošinājuma sistēmām, Hanslikas kundzei ir šaubas, vai šeit būtu jārunā par šiem jautājumiem šajā ziņā. Ir daudz grozījumu, kas ir ļoti līdzīgi Hanslikas kundzes iesniegtiem grozījumiem. Piemēram, tas attiec uz grozījumu par labākās prakses apmaiņu vai par ciešāku sadarbību starp tirzniecības palātām un uh, rūpnieku organizācijām. Hanslikas kundze atbalst šos grozījumus. Mm, nav šo par to, ka solvi centri jau apmainās ar labākās prakses paraugiem, tad šādu, šādas apmaiņas uh, veicināšanai ir nepieciešama finansiāla ieguldījuma. Hanslikas kundze atbalsta grozījumus, uh, kuru mērķis ir padarīt solvit pieejamāku neaizsargātām sastāvām grupām maznodrošinātiem vai um, invalīdiem. Hazliks kundze uh, uzteica solvit progresu Eiropas pusgada kontekstā. Hanslīks kundze uzskata, ka dalībvalstīm pašām jānosaka termiņi uh, noteiktu problēmu situāciju risināšanai. Jāatceras, ka dalībvalstīm būtu grūti ieviest atšķirīgus termiņus. Runājot par solvit centru padarīšanu par oficiālākiem, mm, par to formalizēšanu, jāizskat plus un mīnus šādam risinājumam. Rekomendācijas par solvita aizstāšanu ar uh, juridisku aktu uh, varētu izskatīt, taču nav teiks, ka tas uzlabos Solvit centru situāciju. Vismā Hanslīgs kundze atbalsta vispārējo grozījumu virzīt un vēlas pateikties visiem par sadarbību. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Grazie, sur prezident. Nākošā runātāja. Paldies priekšsēdētē. Laimīgi jauno gadu jums un visiem šīs komitejas locekļiem. Iesniegtie grozījumi no mans puses ir atbalstāmi. Es uzskatu, ka tu, mm, to virzība atbilst referenta ierosinājumiem. Mums ir jānodrošina kā mūsu grozījumu kodols, galvenais smērķis ir uzlabot eh, uzņēmēju un privātpersonu dzīvi. Svarīgi, lai solvit varētu efektīvi izmantot problēmu risināšanai. Pilsoņiem un uzņēmējiem ir tiesības saņemt taisnīgu risinājumu pēc iespējas ātrāk, un viņiem ir arī jāzina, viņu rīcībā sošie instrumenti, tā lai viņi varētu izmantot iekšē tirgus labums. Šīs ir pamatlietas, kuras varēju uzsvērt. Resursi un instrumenti, tos jau pieminēja mūsu kolēģi. Esmu iesniegusi grozījums par šiem aspektiem. Un jānodrošina, ka solvit ir pieejama visiem jāiekļauts cilvēki ar invalid, invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēki. Es nāk klājā ar institīvu, ka solvīt ir jābūt tuvākam mūsu pilsoņiem, un ir jāparedz arī reģionālais līmenis, pat tad, ja kompetence ir vairāk dalībvalstu ziņā. Tā tad varētu pilsoņiem solvīt padarīt tuvāk. Ir vēl divi aspekti, kurus vēlos uzsvērt. 24. pants, kurā ir mēģinājums svītrot Eiropas uh, pusgadu un uh, rekomendācijas par vienoto pārvaldību. Tas mums nav pieņemams. Tad uh, ziņojuma projekta 25. punktā ir jāizvērtē īstenais progress Sovietjomā. jomā un jāmaina tiesību akti, ja izvirzītais mērķis netiek sasniegts. Mums ir jāuzstāj uz īsteno mērķu sasniegšanu, taču mēs uzskatām arī to, ka mūsu mērķiem jābūt ir uh, formāliem, jāskatās, kā solvit centri darbojas, pat tad, ja pret tiem izvirzītie mērķi ir dabūt nezinām, uh, ka ADR, jeb alternatīvā strīdu risināšanas, eh, alternatīvā strīdu risināšanas mehānisms pastāv mums jāskatās, kā tas tiek izmantots eh, praksē. Mūsu rīcībā ir visādi mehānismi un instrumenti, strīdu risināšanas iespējas, Un līdztekus tam mums ir jāskatās, kā darbojas jau spēkā esošie mehānismi, kā tie labāk ir izmantojami nākotnē. Mums ir jāizvirzīs eh, mērķi dalību valstu līmenī attiecībā uz solvit centriem. To mēs atbalstam un tas mums jāatbalsta visiem kopā. Ceram, ka nākotnē sadarbība ar referentu arī būs veiksmīga un arī ar citiem ēnu referentiem. referenta uh, piedāvātais uh, priekšlikums uh, no mūsu puses ir apspriežams arī ar ēpastiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, ru, nākošā runātāja, Rūlis Kundze. Jā, liels paldies, es domāju, mēs varam lietas risināt arī ar ēpastiem. Manā skatījumā tiešām daudz grozījumu uzlabo tekstu. Runājot par dažiem grozījumiem, Man ir tāds iespējas, ka tie nav gluži saprotami. Piemēram, publiska administrācija darīja valstīs vai sadarbība ar komisiju vai nacionālo drošības sistēmu stiprināšanu. Tas nav solvit uzdevums, tas ir mazliet ārpus solvit aptvarumu. Es domāju, būtu labi, ja solvit sistēmai uzlikt vēl jaunus uzdevumus, jo sistēmai jau tagad ir grūti izpildīt eh, pret to jau tagad izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tātad mums ir jākoncentrējas uz jau pašreiz esošiem mērķiem uzdevumiem. Mums ir jābūt, protams, skaidriem par solvītu uzdevumu. Hanslīks kundze ir iesniegusi 19. grozījumu šajā virzienā. Visumā es uzskatu, ka ziņojums ir ļoti labs un var to atbalstīt. Paldies! Priekšsēdētājs, liels paldies! Rūlis kundze. Es runāšu Ashley Fox vārdā. Ashley Fox visnotaļ atbalsta kolēģi sacīto. Vairums grozījumu mm, stiprina referenta izvēlēto virzienu. Es domāju, ka mums šai gadien arī būs spēcīgs ziņojums. Es uzskatu, Foksa kungs ir identificējis dažas bažas, kas arī mums ir bijušas. Daži grozījumi izskatās stiprina solītu aptvērumu, kur tas patiesībā nav vajadzīgs. Mēs vēlamies, lai Solvit uh, izpildītu par to izvirzītos, jau izvirzītos mērķus. Un Solvit ir jāgūst attiecīgs atbalsts, lai tas to varētu īstenot. Nav vajadzības pielikt klāt vēl citas uzdevumus Solvit sistēmai. Solvit sistēma nav tam paredzēta. Daļa no problēmām, kas izriet no šī ziņojuma, ir saistīta ar galvenās Sovietu informācijas sistēmas stiprināšanu. Mēs nevēlamies šo smērti kaut kā vēl izšķīdināt. Es došu Lokigārda kungam, Foksa kunga. Uh, komentārus, es uh, sīk par tiem tagad nestāstīšu, ir dažas lietas, kas mūsos rosina bažas, un mēs aicinātu dažas grozījumus neiesniegt kompromisu grozījumos, jo tas patiesībā tikai izšķītinātu solvit pamatmisiju. Solvit ir visaptverošs pakalpojums, uh, kam jābūt pieejamam visiem, kam ir saikne ar vienoto tirgu, iekšē tirgu. Uh, Un nu, tātad solvit arī detalizēti jāuzrauga. Pat labam solvit piesaista cilvēks, kas nodarbojas ar um, apusēju atzīšanu, tas arī ir mūsu kompetences joma un piekļuvi mm, vienotiem tirgumu. Abi šie aspekti mums ir jo īpaši svarīgi. Solvit kā mehānisms Mm, nu, kas norāda uz iespējamām problēmām, liecina par to, ka uh, informācijas apriet vēl ar vienu nav pietiekama. Tātad mēs visumā atbalstām uh, ziņojumu vispārējo ievirsi. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Varbūt tad Graman kundze varētu pakomentēt grozījumus un visumā ziņojumu. Um, thank you, Mr. Chair. Um, I would like to express again. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Lokegārta kungam un citiem šīs komitejas locekļiem par atbalstu solvitam ne tikai tagad, bet arī agrāk. Mēs arī augstu vērtējam jūsu kritiskās piezīmes, ko esat iekļāvuši ziņojumā. Tas attiec arī uz uh, pastāvīgo resursu trūkumu problēmu dažos solvi centros. Tas ir saistīts gan ar personāla trūkumu, gan dažkārt arī at attiecīgas apmācības trūkumu šim personālam. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka ziņojumā šie aspekti tiek risināti. Tas atainojas grozījumus. Vēl cits uh, izšķiroša lieta ir saistīta ar uzņēmumu lietu risināšanu ar solvi starpniecību nebūtu ne pietiekoši uzņēmumu lietu nonāk solvit pārziņā. Un tad, ja tādu skaits palielināsies, tad skaits, ka solvitam būs grūti to atrisināt. Tāpēc ļoti augsts vērtē Lokigārda mm, idejas, mums ir bijušas uh, ideju apmaiņas. Mēs uzskatām, ka pirmkārt ir jānodrošina lielāka caurskatāmība. Uh, attiecībā uz atšķirībām, kā tiek risināts uzņēmuma lietas un kā tiek risināts privāto personu lietas. Uzņēmuma lietas bieži vien ir sarežģītākas, tās ir saistītas ar lielākām finansiālām interesēm dalībvalstīs, un līdz ar to tās tāpēc arī grūtāk risināms. Tā tad ir svarīgi šīs atšķirības eh, izgaismot skaidrākā veidā, nekā tas bijis līdz šim. Mēs piekrītam tam, ka ziņojumu un grozījumu visumā dodas tādā līmenī, tādā virzībā, kādu mēs vēlamies uh, redzēt solvit sistēmā. Ir daži grozījumi, kas manā skatījumā nav gluži pozitīvi vērtējumi, ir zināms tad um, viedokļa atšķirības salīdzinām ar mūsējiem viedokļiem. Pirmais ir saistīts ar redzamību un uh, publiskošanu Mēs uzskatām, ka solvit reklamēšana vien nebūs pareizais risinājums, jo ļoti grūti cilvēkiem ir izskaidrot, kāds tad ir solvit uzdevums, aptvērums. Mūsu uh, pieeja ir drīzāk reklamēt You Europe. Tas ir filtrēšanas mehānisms, kas ļauj mums cilvēkiem parādīt pareizo ceļu. Un nevienmēr tas risinājums ir solvit. Tad uh, ir arī taču arī Eiropas patērētāja centri, kas risinā, risina problēmas. Tāpat arī tava Eiropa, jeb Europe eh, eh, reklāmas ļauj saprast, kurš ar ko nodarbojas. Tātad mūsu ierosinājums būtu solvit nereklamēt kā atsevišķu instrumentu, bet gan vairāk uh, veicināt informētību par tava Eiropa portālu. Otras bažas ir saistīts ar iespējamu nepieciešamību izstrādāt likumdošanas, ja normatīvos aktus par solvidu. Mēs uzskatām, ka nav nepieciešams izstrādāt tiesību aktus par solvidu. Turklāt, uh, tas pat būtu riskanti. Tad, ja kaut ko ieliek tiesību aktos, tad dalībās kļūst daudz oficiālāks, formālāks savai pieejas, šai gadījumā solvit, un tad dalībās vēlas iesaistīt daudz vairāk juridiskā atbalsta, un daudzos gadienos tad um, problēmas nevarēs atrisināt desmit nedēļu laikā, un tas tā tikai kaitēs solvit. Trešā lieta ir 37. grozījumā piedāvātais eh, risinājums par solvītu reģionalizāciju. Mēs iestājāmies par eh, sadarbības veicināšanu starp reģionālajiem iestādēm un solvītu, taču mēs arī baidāmies, ka reģionalizācija novest pie sadrumstalotības. Jau šodien solvītu eh, rīcībā nav daudz lietu, dažas, li, dažas centri nodarbojas tikai ar piecajām, desmit lietām. Ja jūs to paplašinātu reģionālā līmenī, tad nav teikts, ka jūs uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Jo ir solvi centri, kuriem ir daudz pieredzes eh, lietu risināšanā, ir centri, kuriem ir labāki kontakti, kas ir savu veidu mēroga ekonomikas. Ja jūs šos centienus reģionalizēsiet, tad iespējams, ka šīs uh, mēroga ekonomikas uh, no tā cietīs. Un nopeigumā vēlos sacīt, es atbalstu Rūles kundzes un Harbora kunga komentārs par to, ka ir jāsaglabā koncentrēšanās uz konkrētiem mērķiem. Mēs nevēlamies pārāk daudz mērķus izvirzīt solvītas sistēmai, uh, resursi ierobežoti, un tāpēc arī mērķiem ir jābūt konkrētiem, tie nav jāpaplašina. Ja viss īstenotos tā, kā jau tagad ir paredzēts, tad eh, jau mēs būtu ļoti gandarīti. Solvicentriem jābūt eh, efektīviem, ātriem pilsoņu un uzņēmēju problēmu risināšanas centriem. Paldies! Priekšstādātais paldies! Tagad aicināšu Lokingardu kungu sniegt rezumējumu. Un vēlos atgādināt visiem, kā kompromisa grozījumu skatīsim 22. janvārī, pirms balsojuma 23. janvārī. Lūdzu, vārds jums, Lokigārd kungs. Es tikai vēlos sacīt, ka esmu pateicīgs par jūsu komentāriem. Visumā šķiet, ka vēl pieeja no visu grupu puses ir pozitīva, labvēlīga. Protams, mēģināšu iekļaut eh, visu, kas līdz šim ir izskanējis. Es nedomāju, ka tas būs grūti. Cerams, ka varēsim to panākt pavisam drīz. Protams, pateicos arī komisijai par eh, tās ļoti kvalitatīviem komentāriem. Mēs dažs no tiem jau esam apsprieduši savā sanāksmēs līdz šim. Protams, iekļaušu punktus par redzamību, tas ir vērā ņemams punkts. Arī aspekts komentāri par koncentrēšanos uz ierobežot mērķu skaitu ir vēlā ņemams. Mums nav jāuzliek vēl papildus loks solvit sistēmai un centriem. Mēs esam apsprieduši uh, normatīvos aktus jau vairāk kārt te nu es tā kā atkārtošos, bet gribu sacīt, ka mūsu komiteja ir svarīgi nosūtīt spēcīgu signālu ar šo ziņojumu. Es, protams, apzinos, kādas ir bāžas no jūsu puses. Jūs vēlaties būt piesardzīgi. Mēs, protams, nevēlamies situāciju padarīt ļaunāku. Tātad eh, mūsu tekstam ir jābūt ļoti piesardzīgam. Mēs pārliecināts, ka mēs varam to nodrošināt. No politiskā viedokļa, domāju, ļoti svarīgi šai komitejai panākt rezultātus visam tam vairāku gadu darbam, kas tika ieguldīts pie Solvit. Un mums jānosūta spēcīgs signāls arī dalībvalstīm un uzņēmējiem. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. ar eh, <clears throat> nepacietību gaidīšu jūsu ēpastus. Kā jau jūs sacījāt, jūs esat gatavi sniegt uh, savus komentārus ēpastu veidā ļoti labi. Es domāju, ka 22. janvārī šis temats tiks noslēgts. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, liels paldies! Paldies arī Āna referentiem, kas bija klāt! Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem, kas piedalījās, un paldies arī mūsu klausītājiem internetā. Vēlos atgādināt, ka janvāra komitejas sanāks nākošais būs 22. janvārī no 9 līdz uh, eh, 12.30, tad pārskatīsim visu kompromisu grozījumus. Un um, tad būs arī neutralitātes jautājumu skatīšana manā, manā priekšlikumam Lokigārda kunga un Švāba kunga ziņojumu. Un pēc pusdienā, pulksten 15. Hadzidakis kungs, Grieķijas ministrs, runās par Grieķijas prezidentūras programmu, tāpēc vēlos lūgt, lai koordinātori nodrošina pēc iespējas plašāku eh, komitejas locekļa apmeklējumu. Un tad ceturtdien mēs balsosim par daudziem priekšlikumiem. Tātad tā būs balsošanas diena. Ir paredzēts, ka šī sanāks sāksies 9.15, lai mēs varētu balsot pirms pusdienām, un tad pēc pusdienas um, darba cēliens m, mm, izskatās nebūs vajadzīgs. Es domāju, ka daudz šī informācija priecina. Tā, tā, tā, tā ir informācija par nākošo sanāksmi. Vēlreiz eh, laimīgi jaunā gada novēlē no manas puses un ceru, ka tiksimies nākošajā nedēļā Strāsbūrā, kad būs lielais notikums, proti visas uh, publiskā iepirkuma pakotnes apstiprinājums. Tās būs izšķirošās debates otrdien pēcpusdienā. Pūkstiem 15. ja nemaldos, saka Malkom kungs, un tad arī būs Rošfora kunga pakotne par patērētā, eh, patērētājiem. Lielas paldies, vislabu! Morton, you can have Ashley's comments. Didn't get quite get what, what is